Okay, ladies... Labi, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, tā lai mēs varam sākt savlaicīgi darbu. Nu, protams, jūs jau visi zināt, ka mēs esam nu, tādos stingri ierobežotos laika limitos, mums jāstrādā ļoti precīzi. Pirmām kārtām vēlos sveikt šeit Valdi Dombrovski, kas ir komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks un komisāra amata kandidāts kompetenci jomai attiecībā uz tirzniecību. Ņemot vērā, ka Dombrovska kungs jau ir komisijas sastāvā, vēlos vienkārši vēlreiz atgādināt, ka šīs uzklausīšanas mērķis ir parlamentam pārliecināties tieši par tirzniecības jautājumiem – un nevis runāt par viņa cita veida atbildību un um, kompetencēm. Šīs nedēļas sākumā saņēmām Dombrovska kunga rakstiskās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, un šis materiāls ir izplatīts deputātiem. Turklāt tas pieejams un publiskots arī parlamenta tīmeklī pirms šīs uzklausīšanas. Vēlētos arī uzsvērt, ka šais rakstiskajās atbildēs saņēmām skaidru solījumu no Dombrovska kunga, ka viņš neprasīs nekādu provizorisku tirniecības līgumu piemērošanu, pirms Eiropas parlaments ir devis savu piekrišanu. Tas bija, ska, tā bija skaidrs saistības, ko Dombrovska kungs uzņēmies, lai stabilizētu šīs demokrātiskās struktūras darbspēju. Es turklāt gribētu jūs arī informēt, ka juridisko lietu komiteja nav cēlusi nekādus iebildumus pret šīs uzklausīšanas noturēšanu. Tātad juridisko lietu komiteja neiebilst pret to, ka Dombrovska kungs varētu ķerties pie tirniecības jomas pienākumu pildīšanas. Pirmām kārtām ļaujiet man arī jums īsumā izklāstīt, kā norisināsies šīs uzklausīšanas, kāda būs šīs uzklausīšanas struktūra. Un tas paredzēts, protams, Eiropas parlamenta reglamentā, tas viss ir skaidri noteikts. Un mums skaidri un gaiši jāpasaka, ka mēs garantējam vienlīdzīgu pieeju, ļaujam Dombrovska kungam eh, paust savu viedokli, prezentēt sevi. Dombrovska kungs līdz ar to, lūk, jums vis, vispirms tiks dotas 15 minūtes sākuma uzrunai, pēc ievadvārdiem tiks uzdoti 25 jautājumi. Tos uzdos deputāti. Pirmajā jautājumu blokā saņemsiet jautājumus no septiņiem politisko grupu koordinatoriem, kas darbojas INTA komitejā. Un savukārt otrajā kārtā uzklausīsiet 18 tālākus jautājumus no deputātiem, no INTA komitejas un varbūt arī vienkārši no citām asociētajām komitejām. Katram jautājumam tiek atvēlēts piecu minūšu bloks. Viena minūte paredzēta deputātam jautājumu uzdošanai. Tālāk Dombrovska kungam tiek dotas divas minūtes atbildēju šo jautājumu, pēc tam nepieciešamības gadījumā deputātam, tam pašam deputātam tiek dota iespēja uzdot papildu jautājumu kas arī zin nedrīkst pārsniegt vienu minūti, un pēc tam vēl viena minūte tiek paredzēta Dombrovska kungam atbildēt uz šo papildu jautājumu. Turklāt gribu skaidru un gaišu pateikt, ka tiem ir jābūt papildu jautājumiem un nevis kaut kādam pilnīgi jaunam jautājumam vai tēmai, ko ierosina deputāts. Un man savukārt ir tiesības neļaut uzdot papildu jautājumu, ja tie neatbilst atbilst attiecīgiem kritērijiem. Godātie kolēģi, lūdzu izmantojot šo iespēju uzdot to precizējošo jautājumu, lai gūtu atbildes precīzāku formulējumu. Un lūdzu ievērojiet arī ļoti strikti atvēlēto uzstāšanās laiku, tā lai tiešām varētu vienkārši ar papildu jautājumu precizēt atbildi. Pēc šiem 25 jautājumiem savukārt Dombrovska kungam būs iespēja noslēgt noslēgumu vārdiem, tātad kopsavilkumam. Aptuveni 5 minūtes tiks atvēlēts tam. Kopumā uzklausīšana nedrīkst pārsniegt 3 stundas un es ļoti strikti raudzīšos uz to, lai tiktu ievērots runas laiks. Martīkāls tepat blakus sēž, viņš tiešām ir visu katastrofu pārvaldītājs un viņš ir tas, kas atslēgs jums mikrofonu, ja jūsu laiks tiks pārsniegts. Tulkojums šodien pieejams 23 valodās. Un tāpēc visi runātāji var izmantot savu dzimto valodu. Un patiešām gribētu atbild, atgādināt visiem runātājiem, ka jums vajadzētu runāt pietiekami skaidri un nepārāk ātri, tā lai jūsu teikto būtu iespējams arī iztulkot. Nu, un, protams, protams, tā kā mēs esam demokrātiska struktūra, šī uzklausīšana tiek strīmota, eh, straumēta arī dzen parlamenta tīmeklī, un pēc tam būs iespējams piekļūt arī video ierakstam, arī dzen parlamenta mājaslapā. Nu, lūk, Priecājamies redzēt šeit arī visus apmeklētājus, visus klātesošos. Un esmu pārliecināts, ka ir ārkārtīgi liela interese par to, kas šīs uzklausīšanas laikā norisināsies. Jo tirsniecības politika nenoliedzami ir joma, kas sastopas ar daudzām problēmām. Vēl pirms koronas pandēmijas uzbrukuma bet īpaši tās laikā ir bijušas daudz valstis, daudz politiķu, kas ir centušies vai sākuši vērt vaļā Pandoras lādi, ceroties pie protekcionismu. Un es esmu pilnībā pārliecināts, ka tas ir tas nepareizais veids, kā rīkoties šai globalizētajā pasaulē. Nē, mums vajadzētu pieturēties pie tādas neredzības sistēmas, kas balstās uz noteikumiem, bet, protams, ka šī sistēma ir dzen jāuzlabo. Gribu minēt kaut vai tikai trīs lietas šai saistībā - piegādes ķēdi, īstenošanu un zaļināšanu, jeb ekoloģizēšanu. Šī vīrusa krīze ir mums skaidri parādījusi, ka vērtību ķēde, kas pastāv pasaulē, nav ilgtspējīga un nav pietiekami pamatīga riskiem pretoties spējīga šādā krīzes situācijā. Un mums patiešām vajadzētu krietni padomāt par to, kā raudzīties uz piegādes ķēdi, kā padarīt to riskiem pretoties spējīgāku, kā padarīt to stabilāku. Protams, gan ražotāju, gan patērētāju interesēs. Un tas ir līdzīgi tā, kā savulaik teicis Šekspīrs, labāk trīs stundas par ātru nekā minūti par vēlu un tāpēc mums ir vajadzīgs veikt arī iespējamības pārbaudas šāda veida piegādes ķēdēm. Tā, lai mēs nu dienu beigu beigās varam šī sasaukuma noslēgumā teikt, ka piegādes ķēdes ir pamatīgas, spēcīgas un taisnīgas. Nu, un, protams, ka taisnīgas tirzniecības kustība arī ir būtisks elements šai kopējā tirzniecības politikā un mūsu komiteja vienmēr ir atbalstījusi šo taisnīgās, godīgās tirzniecības kustību un virzību. Otrs pīlārs - īstenošana. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums jāparaugās uz noslēgtajiem tirzniecības nolīgumiem un jāpārliecinās, ka noteikumi, pienākumi, tajo, kas iekļauti tajos, ne, nav tādi, kas stāv tikai rakstīt uz papīra, bet patiešām tiek arī īstenoti dzīvē. Un tas, protams, ir pilnīgi noteikti viens no mums priekšā stāvošajiem pienākumiem. Mums jāgarantē, ka tirzniecības un ilgspējības sadaļās, bet arī visās citās sadaļās, eh, varam paļauties uz to, ka šie pienākumi un saistības tiek īstenotas. Bet, protams, ka īstenošana ir nozīmīga arī citās jomās kur, piemēram, izjūtam negodīgas tirniecības ietekmi no tirniecības partneru puses. Tāpēc ārkārtīgi interesēts esmu dzirdēt, vai ir paredzēts kāds jauns instruments īstenošanas nodrošināšanai, tā lai aizstāvētu mūsu ļoti svarīgās intereses. Nu, vai viņam ir kas tāds padomā? Un konkrētāk runājot, domāju par mūsu draugiem pāri Atlantijas okeānam. Boeing jautājums, ka rezultātā daudz MVU cieta, un mums taču ir jārisina šis jautājums. Tīpaši konkrētāk mums jādomā par iespējām šobrīd vērsties pret negodīgajām subsīdijām, kas tiek, piemēram, piedāvātas Boeing, un mums te vajadzētu izmantot komisiju kā tādu labu situācijas risinājumu. Nu, un, protams, ekoloģizācija ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka tas pilsoņiem ir ļoti nozīmi un tas ārkārtīgi svarīgi arī daudziem deputātiem šeit uz vietas. Mums ne, vēlamies pārliecināties, lai tirdzniecības politika ir cieši sasaistīta ar zaļo kursu. Un es domāju, ka tas ir pamatīgs problēma jautājums. Tas ir izaicinājums mums. Mums jādomā par to, kā radīt šo saikni starp tirdzniecības politiku un zaļo kursu. Protams, ka norisinās diskusijas par robežu korekcijas mehānismiem, kas, protams, ir svarīgi. Bet es domāju, ka tas nav vienīgais eh, variants, kā tirdzniecības politiku padarīt vidē draudzīgāku, kā preces un pakalpojumus padarīt un subsīdijas padarīt videi draudzīgākas. To visu mums nepieciešams apspriest, turklāt tirzniecība nenoliedzami kopumā jāveic daudz videi draudzīgākā veidā. Un ļaujiet man pieminēt arī divus institucionāla rakstura jautājumus. Pirmām kārtām visa šī kopējā tirniecības komitejas skatāmo jautājumu uh, grupa Dombrovska kungs, esmu pārliecināts, un, protams, ka um, šādā veidā piedāvāju mm, jums pārskatu par visiem šiem jautājumiem. Es domāju, ka tiešām tas kopumā ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums to visu jums tagad apskatīt. Bet no otras puses, tirniecības politika nenoliedzami ir viena no tām dažām Eiropas Savienības kompetencēm, kas ir ekskluzīvi ES rīcībā. Un es patiešām gribētu uzsvērt, ka jūs, kā tirdzniecības kompetences komisārs, nu, ar to nodarbosieties pilnu laiku. Otrām kārtām jāņem vērā arī parlamenta tiesības eh, kontrolēt, pārbaudīt šo tirdzniecības politiku Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tirdzniecības komisārs parādītu ilgspējīgu un regulāru sadarbi, sadarbošanās eh, apņēmību uh, Um, sadarbojoties ar mums, ar šo komiteju, Inta komiteju, tā lai mēs patiešām varam nodrošināt atbilstīgu viedokļu apmaiņu uh, turpmākās ienācības politikas jautājumos un nevis tikai uh, mūsu iesaista procesā, kad viss ir jau paveikts. Vēl divas piezīmes par institucionālo raksturu šī, šo ievadvārdu noslēgumā. Tātad, Dombrovska kungs Došu tagad vārdu jums ievadu uzrunai. 15 minūtes, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Esmu patiesi pagodināts par to, ka Eiropas komisijas priekšsēdētāja Fonderlainas kundze ir man uzticējusi atbildību par Eiropas tirdzniecības politiku. Gribu pateikties par šo iespēju jūs uzrunāt, lai iezīmētu tuvāko gadu laikā veicamos darbus tirzniecības jomā, tai skaitā skatot tos plašākā Eiropas ekonomiskās attīstības kontekstā. Ceru, ka arī jūs šodien gūsiet pārliecību, ka man šos pienākumus var droši uzticēt. Mūs sagaida daudz sarežģītu uzdevumu, taču Latvijā mums ir teiciens - kam rokas dotas, tam jāstrādā. Ņemot vērā, ka esmu trīs reizes ticis ievēlēts kā Eiropas parlamenta deputāts, Ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu es uztveru kā pašsaprotamu lietu. Uh, honorable members, as uh, Executive Vice President of the European Commission, my job is to build an economy. Manu, mans uzdevums kā priekšādātājs vietniekam savukārt ir uh, strādāt pēc izniecības, un tirzniecība nenoliedzami ir attīstības pamatakmens. Uh, Eh, no tās atkarīgas augsti kvalitatīvas darba vietas. Protams, šīs dienas pasaulē tirzniecība ir kas krietni vairāk nekā tikai tirzniecība. Eiropas tirzniecības politika ir jādara kas vairāk, lai palīdzētu mums tikt pāri šiem mūsdienu grūtajiem problēmu jautājumiem, un tāpēc mēs šobrīd veidzam plašu pārskatu attiecībā uz tirzniecības politiku. Strādājot kopā ar jums godātie deputāti un ar ieinteresētajām pusēm un pilsonisko sabiedrību, es virzīšu uz priekšu jaunu ceļu karti tirzniecības politikas jomā. Šī ceļu karta jāietilpina mūsu kopējā plašākā plānā attiecībā uz ilgspējīgu un digitālu atgūšanos tā jābūt modernai, eh, eh, jāiet laika ritmā un, protams, tai jābūt atbilstīgi arī ģeopolitiskajiem mērķiem. Tai jāmaksimizē iespējas, kas tiek piedāvāts mūsu uzņēmumiem visā pasaulē. Tai jāspēcina arī instrumentu kaste, lai mēs varētu aizstāvēties pret negodīgu praksi. Šai politikai turklāt jās, jālīdzsvaro mūsu eh, tirzniecības instrumenti ar attiecībā uz globālo mm, situāciju. Tikai Eiropa, kas ir atvērta pasaulē, var uh, Eh, īstenot atbilstīgu tirniecības politiku pasaulē. Un tāpēc es ierosinu uz priekšu virzīt šo tirniecības politiku tā, lai tā balstītos uz noteikumiem un daudzpusēju kārtību. Mēs uzskatām, ka tirniecības politika var nodrošināt ilgspējības mērķus tai jāspēj veicināt brīva un godīga tirzniecība, iesaistot visus partnerus, vienlaikus spēcinot arī aizsardzības un īstenošanas procesus. Un visbeidzot, nepieciešams dubultot mūsu līderību tirzniecībā, pārvaldot galvenās attiecības ar partneriem. Dāmas un kungi! Viena no manām svarīgākajām prioritātēm būs reformēt uz šo uz noteikumiem balstīto sistēmu globālajā ekonomikas pārvaldībā. Mums ir jāpadara atbilstību mūsu to šodienas pasaulē. Tas nozīmē, ka PTO, kas e, jāpanāk, jāstrādā tā, kas ātri risina strīdus un nodrošina spēcīgas noteikumus un vienlīdzīgas spēles noteikumus. PTO ar ilgspējīgiem attīstības mērķiem un klimata pārmaiņu pašos pamatos ir tā, kas vajadzīga. Tāda PTO, kas spēj reaģēt uz digitālo revolūciju un pilnībā pilnībā izmanto arī datu brīvās plūsmas potenciālu. Šai kontekstā es prioritizēšu sarunas par e-komerciju un, protams, pilnīgi noteikti būs nozīmīgi uzturēt arī mūsu datu aizsardzības noteikumus un tiesību aktus. Eiropai ir ietekme un reputācija šo reformu procesā. Covid-19 pandēmijas kontekstā mēs jau esam izvirzījuši vairākas iniciatīvas par tirniecības un veselības iniciatīvām, kas ļautu veicināt, piemēram, tirniecību farmācijas preču un zāļu jomā. Priecājos šodien paziņot, ka PTO tirzniecības un klimata iniciatīvu um, palaidīšu jau pavisam drīz fokusējoties uz precēm un pakalpojumiem. Esmu gatavs apspriest šo jauno priekšlikumu jums pēc iespējas ātrāk jāie, jāievēro ilgspējība un klimata vajadzības, un tirzniecība te var būt ļoti palīdzīga. Es gribētu jūs lūgt paskatīties uz to, ko esmu jau iepriekš darījis, strādājot pie ilgspējīga finansējuma. Eiropas Savienībai jau ir atbilstīgi tiesība akti šai jomā, un Eiropa šobrīd ir globāls līderis. Mana pieeja nekad nav bijusi nu, vērsta no augšas uz leju, bet gluži otrādi runa vienmēr bijusi par rokas pastiepšanu, par alianšu veidošanu, un mans eh, profils paliek tas pats sastrādāties ar partneriem. Te ir tas veids, kā Eiropa var gūt rezultātus. Katru reizi, kad kāds no tirniecības darījumiem ir ietvērs ilgspējīgas attīstības sadaļu, tirniecībā mēs vienmēr izsakām apusējas saistības, un tagad mums nepieciešams spēcina arī šo sadaļu īstenošanas aspektu. Līdz ar to es apņemos sadarboties ar jums cieši, jo cieši un strādāt pie jauna amata izveidošanas uh, eh, tirzniecības jomā. Komisija respektēs, es atvainojos, ierosinās uh, ap, apliecināt Parīzes klimata uh, saistības arī attiecībā uz visiem tirzniecības darījumiem. Mēs darīsim vēl tālāk, uh, veicinot dzimumu līdztiesību, darba ņēmēja tiesības. Uh, un arī vērsīsimies pret piespiedu bērnu darbu izmantošanu. Mēs pētīsim iespējas varbūt vairāk pievērsties tieši šo sadaļu īstenošanai. Strādāšu kopā ar komisāru Rainersu Eh, un īstenosim arī iespējamības pētījumus jau nākamā gada sākumā, dāmas un kungi. Viens no steidzamākajiem ilgspējības jautājumiem ir nepieciešamība aizsargāt Amazonas mūža mežus. Tās ir mūsu planētas plaušas. Un tas labākais, eh, ko varam šobrīd izmantot, ir partnerattiecības un sarunas ar Merkusūru valstīm šajās sarunās, eh, sarunās par nolīgu esam pavadījuši jau 20 gadus, un tā ir pirmā reize kopš šiem 20 gadiem, kad Merkusur ir uzsākusi sarunas ar globālu partneri. Ilgspējības sadaļa šai gadījumā jau progresē un visvairāk vairāk nekā citās sarunās. Tur ietvert arī konkrētas, konkrētas saistības, arī attiecībā uz Parīzes saistību ievērošanu. Un tomēr es, protams, saprotu, ka pastāv būtiskas bažas, ko pauduši arī klātesošie deputāti, arī pilsoniskā sabiedrība un pilsēta pilsoņus šai jomā. Es piekrītu šīm bažām. Nu, un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu dubultot mūsu cenšanos rast ilgspējīgus risinājumus sarunās ar uh, eh, Merkusuru valstīm, jo tas būs ārkārtīgi svarīgi. Uh, tas noteikti jāpanāk pirms varam līgumu ratificēt. Godātie deputāti, atvērtība, nenoliedzamiet roku rokā ar godīgumu. Um, atbalstot eh, taisnīgu un godīgu tirzniecību, mums, protams, jāstrādā pie tā ar partneriem, vienlaikus strādājot arī pie aizsardzības un īstenošanas. Eiropai nepieciešams būt uh, pārliecinošākai. Mums jāaizsargā savu uzņēmumu, jānodrošina savas strateģiskās intereses, jāspēcina apusējība un jāizlīdzina spēles noteikumi. Līdz ar to galvenais tirniecības eh, ierēdnis, ja pārstāvis strādās pie šiem jautājumiem, centīšu centoties novērst barjeras tirniecībā, aizsargājot darba ņēmējus, patērētājus uzņēmumus katrā gadījumā, kad tirniecības partneri nestrēlēs pēc noteikumiem. Turklāt meklēšu iespējas arī spēcināt īstenošanas instruments. Ar jūsu atbalstu cerams varēsim ātri vienoties par svaigāku īstenošanas regulējumu. Turklāt mums jāspēcina arī tirniecības aizsardzības instrumenti. Atbalstīšu centienus eh, pieņemt jaunu instrumentu, kas ļautu vērsties pret krupļojošām ārvalstu subsīdijām eh, tirgu strādāšu kopā ar dalībvalstīm, lai pārliecinātos, ka skrīnēšanas jautājums attiecībā uz eh, tiešajām ārvalstu investīcijām spēj darboties arī uz vietas. Man būs vajadzīga jūsu palīdzība arī, lai strādātu pie divējas izmantošanas preču um, identificēšanas instrumentu. Turklāt mums jābūt spēcīgākiem Eiropas Savienības aizsardzībā arī pret uh, eh, negodīgo praksi no citas puses, un šajā nolūkā sagatavosim uh, priekšlikumu par vēršanos pret piespiedu in, uh, ietekmēm. Mums nepieciešams palīdzēt uzņēmumiem, bet īpaši mūsu MVU, gūt pēc iespējas lielāku labumu no brīvās tirniecības nolēgumiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomikas perspektīvu nākotnē, ņemot vērā, ka turpmākajos desmit gados 85% no ekonomikas izaugsmas norisināsies ārpus Eiropas Savienības un tāpēc ārkārtīgi priecājos paziņot, ka šī man, mēneša otrā pusē mēs e, uzsāksim piekļuvis, palaidīsim piekļuvis tirgumu portālu. Tas būs pieejams visās ES valodās un MVU palīdzēs navigēt visā šajā starptautiskās tirniecības jūrā. Es katrā ziņā gaidu arī jūsu tālākus priekšlikumus un piedalīšanos šai svarīgajā pasākumā, dāmas un kungi. Visi mērķi, ko esmu šeit izklāstījusi, pilnīgi noteikti prasa globālu partnerību, tai jābūt spēcīgai un atbildīgai. Transatlantiskās tirzniecības un investīciju attiecības joprojām ir galvenais labklājības virzītājs pasaulē, un es ieguldīšu visus spēkus, lai revitalizētu mūsu strateģisko partnerību ar ASV. Es došu jaunu grūdienu transatlantiskajam darbam pie tehnoloģijām, nodokļiem, pie daudzpusējības uh, eh, tirniecības sistēmas reformas platformām un e, strādāsim arī pie tādiem jautājumiem kā rūpniecības subsīdijas tarifu samazinājums. Pilnīgi noteikti būs pirmais šīs atjaunotās sadarbības punkts. Un tomēr tajā gadījumā, ja ASV turpinās neiesaistīties daudzpusējībā un turpinās šo vienpusējo darbību, tad tādā gadījumā Eiropas Savienība ne, nevilcināsies un aizsargās savas intereses un reaģēs atbilstīgi. Tagad vēlos pāriet no ASV pie Ķīnas. Mums nepieciešams īstenot uz rezultātiem balstītu sadarbību ar uh, Pekinu. Uh, veicināšu savā lomā arī tālāku dialogu ar Ķīnu, kas e, e, būtu atbilstīgi pašreizējai realitātei. Mēs strādāsim, e, lai veicinātu tirdzniecības un investīciju attiecības ar Ķīnu, pilnām kārtām noslēdzot, noslēdzot visaptverošu investīciju nolīgumu ar šo valsti. Un tomēr šī partnerībai jātiek pārstruktūrētai, tai jābūt apusējai, tai jābūt līdzsvarotai un godīgai. Eiropas uzņēmumiem Ķīnā ir jāsaņem godīga attieksme un reāli piekļuva tirgumu Savukārt par tuvāk, tuvākām teritorijām runājot, domāju, ka arī Āfrika ir svarīgs eh, ES partners. Āfrika ir burtiski mūsu slie, pie mūsu sliekšņa, un, viņi, un tieši tur ir augstākais izaugsmes potenciāls. Līdz 2050. gadam Āfrika veido 75% no mm, darba spēka pieauguma mm, pasaulē. Un tāpēc mums jāspēcina ekonomikās partnerības nolīguma ar Āfrikas valstīm, jāveido riskiem pretoties spējīgas piegādes ķēdes, jāveicina valsts un privātas eh, partnerības investīcijas apusējās interesēs. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir panākt tādu vienošanos, kas saistītu vienu kontinentu ar otru kopumā. Vēl tuvāk pie mūsu pašu sliekšņa jāpastiprina sadarbība ar mūsu kaimiņu, attieci, kaimiņu reģionu sektoriem. Šīs attiecības ir svarīgs elements tirniecības politikā, ņemot vērā ģeopolitisko dimensiju. Līdzīgi mums jāturpina atbalstīt ES kandidāta valstis un potenciālās kandidāta valstis, eh, tostarp pagarinot ar viņiem autonomās tirzniecības eh, reži, režīmu sistēmas. Mums ir vajadzīgs eh, jauns ietvars šai gadījumā, un te pilnīgi noteikti augsts vērtēju Inta komitejas neseno balsojumu šai ziņā. Pāris vārdos gribu runāt arī par mūsu sarunām ar Lielbritāniju abu pušu interesēs ir veidot pēc iespējas ciešākas irniecības attiecības. Bet man jāuzsver, ka progress būs atkarīgs no abu pušu spējas respektēt savas saistības, e, tā kā tās noteikts izstāšanās vienošanās tekstā. Gan komisija, gan parlaments šai ziņā izteicies ļoti skaidri. Noslēgumā, godātie deputāti, Visi šie soļi, ko esmu izklāstījis, pilnīgi noteikti dos savu ieguldījumu tālākā mūsu tirdzniecības politikas pārskatīšanā. Tas ļaus mums izstrādāt jaunu virzienu ēs tirdzniecībai, kas pamatotos uz atvērtas strateģiskas autonomijas principu. Ja mani apstiprināsiet šajā amatā, es pie jums ieradīšos bieži, lai runātu ar jums par visiem šiem jautājumiem. Un turklāt uzturēšu arī ļoti aktīvu saikni ar pilsonisko sabiedrību, kā apliecinājumu savām saistībām eh, šāda veida Eh, pieejai jau nākamnedēļ uzsāksies eh, struktūrēti dialogi ar pilsonisko sabiedrību. Es apsolos rīkoties ļoti pārskatām visā šavā eh, sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Es pārliecināšos, lai jums ir viss iespējamā informācija un savlaicīgi. Turklāt gribu jums apliecināt, jums grupu koordinatoriem, ka es esmu līdzisais zaus visas tās cerības un vēlmes, ko paudāt, eh, uzklausī, uzklausot manu kolēģi pagājušajā gadā. Es ceru, ka jūs saprotat, ka tajā klausoties esmu guvis iedvesmu gaismu šai programmā, ko liek jums priekšā šodien. Noslēgumā gribu teikt, lūk, mēs dzīvojam tādos bezprecedenta laikos. Mēs sastopamies ar jauniem, ar vien lielākiem problēmu jautājumiem gan šeit, savās mājās, gan pasaulē. Un kopīgiem spēkiem mēs varam izstrādāt spēcīgu ES plānu šo problēmu risināšanā. Kopīgiem spēkiem mēs varam spēcināt arī ES tirdzniecības politikas nākotni. Paldies! Thanks a lot! Paldies! komisijas vicepriekšsēdētājam Dubrovskim par šo izklāstu un paldies par jūsu paustu apņemšanos. Un treškārt, kā priekšsēdētājs, es saku paldies par ļoti precīzu laiku ievērošanu. Tas ir labs sākums jau. Un tagad politiskās grupas, kā jau sacīju, piecas minūtes, viena minūte jautājumam, divas atbildēji, pēc, pēc jautājums eh, viena minūte, eh, kuram atbilde viena minūte. Vispirms Kristofs Hansens no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Dombrovska kungs, par šo ļoti konstruktīvo ievadu. Skaidrs, ka jūs, jums ir labi pazīstama tirzniecības politika, jo jūs jau pārskatījās ekonomikas klāsteri Eiropas komisijā un vadī, vadāt ekonomisko dialogu ar Ķīnu, bet mans pirmais jautājums attiec uz transatlē atlantiskajām attiecībām. Jūsu priekštecis eh, vienojās par pirmo tarifu savazinājuma 20 gadu laikā ar Savienotām valstīm, un, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvs sākums. Kā jūs esat iecerējis būvēt tālāk uz šī iesāktā darba, un arī kā tas tiks izmantot sarunās uh, eh, PTO par Boeing lietu, kur ir runa par četriem miljardiem, kas ir piešķirti Eiropas Savienībā, vai jūs tam sekosit, un mans otrais jautājums attiecas uz Brexit. Kāda būs jūsu loma šajās ļoti kritiskajās nedēļās? Tā kā pagaidām rezultāti ir visai maz. Paldies, Dombrovska kungs, atbildēm. Paldies par šiem uzdotajiem jautājumiem. Vispirms transatlantiskās attiecības, kā jau es pasvītroju, transatlantiskās attiecības ir ļoti svarīgas. Tās ir visplašākās ekonomiskās un investīciju attiecības pasaulē, un līdz ar to ir ļoti svarīgi turpināt tās attīstīt un deeskalēt iespējamās esošās spriedzes tirzniecības eh, veicināšanas nolīgums ir pozitīvs solis šajā virzienā, un tā vietā, lai tarifi pieaugtu, mēs eh, runājam par to pakāpenisku samazināšanu. Tālāk mums ir jāturpina iet pa šo ceļu, mums ir jādabū savienotās valstis pie sarunu galda arī daudzpusējos eh, fórumos, jo, protams, lai panāktu veiksmīgu pētējo reformu, ir nepieciešama ASV dalība. Tālāk ir lietas, kas ir atvērts, jūs pieminējat, tā ir bus Boeingu un mūsu pieeja ir skaidra. Mēs vēlamies sakārtotu uh, izlīgumu šajā sakarā. Un arī bija jau diskusijas ar vēstnieku par to, kā to varētu panākt. Bija formāls priekšlikums sarunu sākšanai, bet vienlaicīgi mēs vēlamies runāt skaidru valodu. Ja nav e, sakārtota izlīguma, tad mums nebūs iespēja noteikt e, savus. E, mums būs jānosaka savi tarifi PTO ietvaros Boeing lietās. Līdz ar to mēs izmantosim šīs tiesības, un tāpēc ir šīs attiecības eh, jāatgriež līdzsvarā. Taču es domāju, ka būtu pozitīvāk, ja aizsvērt savu, savus tarifus un Eh, tas palīdzētu mums sakārtot daudz civilās aviācijas jomā. Par Brexit tālāk. Šis eh, mēnesis tiešām ir kritisks. Līdz šim ir bijis visai nedaudz virzības no apvienotās karalistes puses, lai veidotu vienotas spēles noteikums. Eh, tāpat arī zivsaimniecības jautājums ir visai sarežģīts vienotā tirgus akts un ir nepieciešams daudz darbību sadarbību abās pusēs, lai visu veiksmīgi pabeigtu. Pēc jautājums. Paldies! E, pirmajam jautājumam, protams, mēs gaidām, kas notiks 4. novembrī, vai e, Donalds Trumps tiks pārvēlēts atkal uz četriem gadiem, vai e, būs at lielāks atbalsts Baidenam. Kā jūs gatavojaties vienam un otram scenārijam? Par tālāk par Brexitu. Kāda būs jūsu loma kā koordinatoram ekonomiskajā aspektā, kas ir visai ļoti nozīmīgs eh, attiecību elements ar, savu, ar apvienoto karalisti. Atbildē. Vispirms par abi, diviem scenārijiem pēc ASV vēlēšanām. Ir grūti šobrīd spriest par rezultātiem, bet Ikvienā gadījumā mums ir jāsadarbojas ar savienotajām valstīm. Es pieļauju, ka ar jauno administrāciju tas varētu būt vieglāk, jo eh, Trumpa administrācija diemžēl atbalsta vienpusējas darbības tirzniecības jomā. Tas rada daudz problēmu un spriedzes, bet katrā gadījumā mums būs jāsadarbojas cieši un jānodrošina pozitīvi rezultāti. Tālāk par Brexitu. Šeit viens elements ir tirdzniecības sarunas, otrs elements ir mūsu plašāka ekonomiska sadarbība dažādās jomās, tā izskaitā finanšu pakalpojums, pie kuriem esmu rūpīgi strādājis, bet arī mums ir skaidri jānorāda apvienotai karalistei, ka e, e, e nolīguma respektēšana ir pamats mūsu e, nākotnes attiecībām. Paldies, Katlīna! E, Van Bremte no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs, eh, komisijas vicepriekšsēdētāji. Jūs savā ievadrunā uzsvērāt ilgtspējību, un jūs apņēmāties citēju stiprināt TST eh, sadaļas eh, stiprināšanu. Atgādināšu arī iepriekšējo vēstuli komisāram Hoganam, kad komisija Eh, nāks klajā ar labāku eh, dienestiem TSP nu, eh, sadaļā, kādi konkrēti soļi ir padarēti, un vai jūs nopietni esat iecerējis es uz sankcijām balstītus mehānismus, jo tas ir ļoti nozīmīgi. Iesaistīšanās bez, saistījām, bez, bez saistībām ir sarežģītāk, un vai tas arī tas ietekmēs Merkosur vienošanos. Jūs sacījāt, ka esat iecerējis pret soļus pret mežu izciršanu, vai tas būs kā priekš eh, nosacījums eh, atsevišķu nodaļu iepriekšēji ratificēšanai? Atbilde. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. TSD nodaļu ieviešana ir būtiska un pagaidām tās nepietiekami e, tiek e, īstenotas. Ir esošie e, nolīgumi un ar, pie tiem mums ir jāstrādā galvenokārt pie to īstenošanas, un mēs strādāsim arī piesaistot pilsonisko sab eh, sabiedrību, eh, vidas aizsardzības citās jomās, un mēs rīkosimies aktīvāk, piemēram, eh, astoņus gadus vajadzēja, lai uzsāk lietu pret Auskariju. Tālāk ir jāredz, kā tad mēs strādāsim tālāk. Mums ir paredzēts eh, nolīguma pārskats 23. gadā. Eh, nolīgumam, kas ir noslēgts 18. Eh, gadā, es paredzu, ka drīzāk tas būs 21. un nevis 23. gadā, ņemot vērā šī brīža prioritātes un tālāk par nākotnes nolīgumiem un par to, kā mēs varam uh, varam nodrošināt pakāpeniskāku īstenošanu, kas ir no vienas puses dialogs vai, vai, vai otra galīgība nolīguma atcelšana. Es šajā sakarā skatu tekstus par tarifu regulēšanu atsevišķos gadījumos, un tad, kad mēs runāsim ar partneriem, tad ir jāredz, ko tad viņi sagaida um, no mūsu puses bet es gribētu uzsākt salīdzinošu pētījumu paredzētu, kuras valstis e, pasaulē ievieš TSD nodaļas un kuras e, piemēro klimata un sociālos darba likumus un tālāk, kā mēs varēsim strādāt tālāk pie šiem jautājumiem. Pēc jautājums, vai jūs varētu konkrētāk par sankcijām runāt? Un Es zinu ļoti interesantu valsti Jaunzēlandi, kuri lūdz Eiropas Savienību un komisiju nāk klajā, veidojot uz sankcijām balstītas TSD nodaļas un paredzēt šajā ilgs ilgspējīgas attīstības nolīgumā arī sankcijas, un tāpat vai tas attieksies arī uz Merkosūru un citiem noteikumiem. Tad, kad es runāju pirmīt par franču nīderlandiešu sagatavoto tekstu, kurā ir iekļauts tas, kā veidots skaidrus nosacījumus, kurus uh, iestrādāt tarifu samazināšanā vai nesamazināšanā, ja atsevišķas konvencijas netiek ievērotas vai darba vai vides aizsardzības ziņā. Tālāk par Merkosuru. Tas tika pieminēts arī ievadpiezīmēs. Būs nepieciešams skaidri rezultāti no Merkosur valstīm, pirms mēs varēsim uh, E, ratificē tekstus. Merkosur valstīm būs jāpanāk rezultāti gan Parīzes nolīguma ziņā, gan meža izciršanas samazināšanā, tas skars arī pilsonisko sabiedrību. Un tas būs viens no kritiskiem elementiem līguma ratificēšanā. Paldies! Karlīna Kārdsbo no Reņu grupas. Thank you, Chair! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, viceprezidenta kungs. Ir uh, svarīgi nodrošināt uh, ekonomisko un sociālo izaugsmi un balstoties uz tirzniecību. Un mani jautājumi būs saistīti ar uh, ilgtspējību. Svarīgs jautājums ir uh, oglekļa korekcijas uz robežām. Līdzteku šīm iniciatīvām kādi vēl tiks veikti pasākumi, lai Eiropas Savienība iestātos par taisnīgu uz noteikumiem balstītu ilgspējīgu tirsniecību ir eh, jānodrošina, lai abas puses būtu ieguvējas un lai tiktu kliedāts bažas attiecībā uz ilgtspējību. Kādas vēl citas iniciatīvas tiks eh, eh, noteiktas, lai ņemtu vērā un īstenotu zaļā kursa mērķus? Kā tiks uzlabota saziņa saistībā ar labumu, ko dod tirzniecības nolīgumi saistībā ar klimata mērķu izpildi. Paldies vārds Dombrovska kungam. Paldies par šiem jautājumiem. Jā, patiesi vispirms par tirzniecību. Tirzniecība ir ļoti nozīmīga mūsu ekonomikas attīstībai un tas ir jāpasvītro. Un kā es teicu, 85% globālās ekonomiskās izaugsmes notiks ārpus Eiropas Savienības, un mums ir jānodrošina saikne ar šiem izaugsmes avotiem. Un mums ir arī labāk jāinformē par to, kādi ir rezultāti mūsu tirzniecības nolīgumiem un kādi uh, pozitīvi rezultāti ir gūti Mums ir jāīsteno sistēmiska pieeja, jāveic ietekmes novērtējums, saruna procesā jāizvērtē ilgtspējība un arī jāizvērtē rezultāts, tāpat jāveic ekstra post izvērtējums, tas e, e, par to visu mums ir aktīvāk jāinformē, jo ir ļoti daudz kas labs panākts. Tāpat ļoti svarīgi ir tas, kā uh, labumu no šiem nolīgumiem var gūt mūsu uzņēmumi. Tādēļ tiks veidots portāls Access to Markets, kurā tiks sniegta informācija uh, pieejamā veidā, lai uh, it īpaši mazie un vidējie uzņēmumi varētu darboties starptautiskā tirzniecībā Tāpat tirzniecība un klimats. Mēs turpināsim uh, darbu pie šīm uh, tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļām, un tās uh, stiprināsim, un arī darbosimies PTO ietvaros, lai virzītos priekšu darbu pie Uh, vides uh, aspektiem, un mēs turpināsim darbu šai virzienā. Lielas paldies! Papildu jautājums. Paldies par sniegto atbildi. Viens uh, veids, kā uzlabot ilgtspējību, ir uzlabota atklātību caurskatāmību kā, ko jūs darīsiet, lai padarītu tirzniecības sarunas caurskatāmākas un vairāk iesaistītu pilsonisko sabiedrību un citas uh, puses, vai jūs varētu vēl sīkāk par to paskaidrot. Tāpat runājot par ilgtspējību un caurskatāmību, ir grūti nepieminēt Ķīnu. Uh, mums ir jāatbalsta tie, kas cīnās par brīvību un demokrātiju uh, šajā reģionā, un vai ir paredzēts uzsākt uh, sarunas par tirzniecības investīciju līgumu ar Taivānu? Paldies par šo jautājumu. Vispirms par atklātību. Eiropas Savienība ir sasniegusi lielu progresu šai ziņā, gan attiecībā uz tirzniecības sarunām, gan attiecībā arī uz nolīgumu īstenošanu un noteikumu pildīšanu. Mēs uh, publicējām uh, direktīvu projektus par šīm sarunām, uh, tāpat tekstus par sarunām un mēs esam sasnieguši ievērojumu progresu šai jomā, nodrošinot lielāku atklātību un apņēmies esmu to arī turpināt nākotnē. Tālāk par Ķīnu un kaimiņu valstīm. Jūs pieminējāt Taivānu konkrēti. Mēs esam uzsākuši ciešu dialogu par investīcijām ar Taivānu, un pirms desmit dienām uh, tirzniecības birojas Taivānā organizēja pirmo investīciju fórumu, kurā bija vairāk nekā 1200 dalībnieku no Eiropas Savienības un Taivānas, un tas liecina par mūsu iesaistīšanos runājot par sarunām, ir jāpabeidz investīcija nolīgums ar Ķīnu, šis darbs turpinās, un pēc tam mēs varam arī Uh, izvērtē to, kā virzīties uz priekšu ar investīciju nolīgumu noslēgšanu šajā reģionā. Tagad ID grupas vārdā Markus Buhēts. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, viceprezidenta kungs, tālāk. Uh, Es uh, uzskatu, ka ļoti svarīga ir saziņa ar politiskām grupām, it īpaši uh, starptautiskajā tirzniecībā, bet arī citās nozīmēs. Uh, ir ļoti svarīgi, lai būtu politika prognozējuma, lai varētu uz to paļauties. Un, uh, piemēram, apspriežot uh, Eh, jauno klimata likumu tiks pastiprinātas vides normas Eiropas Savienībā. Eh, jūs teicāt, ka 20 gadus ir notikušas sarunas ar Merkosur valstīm, vai šeit nav kaut kāds konflikts konstatējums starp eh, prognozējamību un uh, Eh, šādu normu eh, grozīšanu šeit Briselē un tagad kā mūsu tirzniecības partneri Latvijā, Amerikā, piemēram, eh, varētu ātrāk noslēgt līgumus ar citiem partneriem, piemēram, Ķīnu? Tāds ir mans pirmais jautājums. Tombrauska kungs. Liels paldies par šo jautājumu. Vispirms par klimata likumu un Eiropas uh, zaļais kurs uh, par uh, šiem jautājumiem ir pieņemts vienbalsīgs dalību valstu lēmums un to plaši atbalsta arī Eiropas parlaments. Mēs vēlamies panākt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam un spērt skaidrus soļus šajā virzienā, un tādēļ arī ir jāizvirza tālējošāki 2030. gada mērķi, bet tas viss ir saistīts ar detalizētu ietekmes novērtējumu attiecībā uz zaļā kursa īstenošanu un uh, mēs konstatējam um, mērenu pozitīvu attīstību attīstību un uh, ekonomikas izaugsmas jomā un nodarbinātība Eiropas Savienībā. Protams, tiks zaudētas atsevišķas darba vietas, bet tiks radītas citas darba vietas. Piekrīt jums par to, ko jūs teicāt par konsekvenci un prognozējamību, bet Eiropa ir vadošajās pozīcijās cīņā pret klimatu pārmaiņām, par Parīzes nolīguma uh, pieņemšanu un īstenošanu, par ilgspējīgām finansēm. Arī pats esmu aktīvi darbojies pie šiem jautājumiem. Un uh, Eiropas uh, Savienības rīcība ir bijusi konsekventa jautājums, kā mēs izsasniedzam izvirzītos mērķus. Arī mums pašiem ir jārespektē starptautiskā kārtība, kas ir multilaterāla un valstās uz noteikumiem, un mums ir jāturas no vienpusējiem pasākumiem. Paldies, papildu jautājums. Jā, ar prieku, saka Uzheits kungs. Tātad uh, robežu korekcijas mehānisms attiecībā uz oglekli ir uh, svarīgs uh, jautājums, kā jūs skatāties uz izredzēm, ka tas varētu tikt saskaņots ar PTO noteikumiem. Jūs teicāt, ka vienpusēji pasākumi nodara kaitējumu, bet mums ir jāpieturās pie PTO noteikumiem. Atbilde - jā, pilnīgi piekrīt. Mums gatavojam priekšlikumu par oglekļa robežu korekcijas mehānismu un ir uh, vairāk iespējami risinājumi, kurus mēs izvērtējam attiecībā uz uh, oglekļa robežu korekcijas mehānismu, bet šajā uh, sakarā ļoti svarīgi būs, lai tas viss atbilstu PTO noteikumiem. Un uh, svarīgākais šai uh, jomā ir nediskriminācija. Atkarībā no uh, šī mehānisma struktūras uh, izvēles uh, var uh, šeit būt runa par uh, dažādu PTO noteikumu piemērošanu, bet visvarīgākais ir minētais elements. Mēs pie tā strādājam. Un mēs apzināmies, ka tam, ko mēs ierosinām, ir jāatbilst uh, PTO noteikumiem, jābalstās uz noteikumiem. Paldies tālāk, Haidī Hautala no Zaļo grupas, lūdzu. Jā, liels paldies komisāram at kandidātu kungs. Zaļā kursa sistematizēšana, iestrādāšana visās Eiropas komisijas e, jo, darbības jomās ir liels problēma jautājums. Mēs reizēm jūtam, ka tieši DG tre, trade un šī tirniecības joma ir tas, nu, tas eh, vainīgais, tas lēnais eh, posms šajā gadījumā, un cerēsim, ka jūs to varēsiet mainīt. Gribu jums uzdot šādu jautājumu. Kā jūs, kā tirniecības komisārs, izmantosiet visu instrumentu kopumu, eh, kas ir Eiropas Savienībai, lai veicinātu ilgspējīgu tirniecības politiku? Es apzinos, ka jūs šobrīd vadāt ļoti svarīgu daudzpusēju iniciatīvu ilgspējīgais skopalka, kur tiek runāts, piemēram, ar, par Gānu un Kodivuāru un tiek īstenota šī iespējamības izpēta. Tātad kā šo daudzpusējo sadarbību jūs veicināsiet, lai varbūt tā attiecinātos arī uz citām jomām, tādām kā, piemēram, ilgspējība, tekstila eh, rūpniecība un tam līdzīgi? Dabrauska kungs, lūdzu jums vārds. Jā, pirmām kārtām par šo zaļā kursa sistematizēšanu. Pilnīgi noteikti esam vēruš, vienojušies par zaļo kursu, un ja vēlamies to īstenot, tad mums, protams, jāpanāk rezultāti visās politikas jomās. Un šeit mana nostāja kā izpildvietniekam pilnīgi noteikti piedāvā ļoti labu iespēju koordinēt šo darbu un beigu beigās pārliecināties, ka tas atspoguļojas arī tirdzniecības jomā un ka šī tirdzniecības joma iekļaujas kopējā darba kārtībā. Un runājot par tirdzniecību, eh, šai jomā esmu no nu jau, tiešām ap, eh, gatavs pātrināt šo darbu. Protams, te esmu līdz šim strādājis pie finanšu tirgiem, un es ļoti labprāt vilzi, esmu virzījis uz priekšu ilgspējīgu finansējumu jomu, gūcot regulas rezultātus šajā jomā, un līdzīgā garā rīkošos arī šajā gadījumā, kad runa būs par tirzniecības kompetenci. Tālāk par instrumentu kastes izmantošanu, ko jūs nu pat pieminējāt, tātad ilgspēcīgas kaut ko kakao iniciatīvas īstenošanā, kur mēs lūk sastrādājamies ar šī Āfrikas valstīm. Uh, pagājušo mēnesi tajā šai jomā norisinājās darbu. Domāju, jā, tas ir labs piemērs šādai daudzpusējai eh, sadarbībai, un iespējams, ka mēs šo modeli replicēsim arī citās jomās, kā jūs minējāt, tekstu rūpniecībā varbūt, bet varbūt arī citās jomās. Un turklāt strādāsim, eh, kā jau tika noteikts, arī pie obligātas iespējamības izpildes instrumenta, jeb due diligence instrumenta, kas iekļautu tad tādas plašākas jomas šajā gadījumā un pārliecināsimies, ka Eiropas Savienības uzņēmumiem ir jāsako līdz savām piegādes ķēdēm, tā lai preces un resursi tiek iegūti atbildīgi un ilgspējīgā veidā. Tieši tā kā jūs sakāt, mums tiešām šīs dažādās, šie dažādie kanāli ir jāizpēta un jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu līdzībā. Paldies! Papildi jautājums, Hautalā kundze! Ņemot vairāk, jums ir plaša pieredze strādājot pie ilgspējīga finansējuma, gribētu izmantot jūsu lai jūs izmantotu savu politisko iztēli. Nu, lūk, šobrīd īstenojam sarunas ar Ķīnu par investīciju nolīgumu. Vai jūsuprāt, uh, līderības iniciatīvas šai jomā attiecībā uz ilgspējīgu finansējumu, attiecībā uz investīciju nolīgumu ar Ķīnu varētu eh, kalpot kā viens no veidiem, kā virzīties uz priekšu un kā jūs eh, nodrošināsiet, ka ir ļoti spēcīga darba un cilvēktiesība aizsardzība šī līguma ietvaros. Nu, protams, ka tas viss vēl ir tikai procesā. Jā, nu dien! Darbs pie visaptvaroša nolīguma par investīcijām eh, turpinās šobrīd un mēs gūstam progresu. Novērojam arī nu, atsevišķas tādas jomas, kur tirgus Ķīnā atveras. Uh, Un visu laiku mēs uzsveram, ka mums nav vajadzīgs jebkāds nolīgums ar Ķīnu. Nē, mums ir vajadzīgs tāds nolīgums, kas ļautu mums panākt līdzsvaru ekonomikas attiecībās un kas atjaunot šo līdzsvaru un vieno, vien, nodrošināt vienādu spēles noteikumus. Runājot par visaptvarošo tirniecības nolikumu, tur pilnīgi noteikti būs iekļaut arī ilgspējīgas attiecības sadaļa. Tātad arī par to šobrīd norisinās sarunas, un es teiktu, ka progress gan šajā ziņā ir bijis nedaudz lēnāks līdz šim, bet no Eiropas Savienības puses mēs turpināsim uzstāt uz to visu un vēl, vēlamies pārliecināties, ka šai gadījumā tiek gūts eh, progress arī lūk tieši ilgspējīgas attiecības eh, kontekstā šī, šajā Ķīnas aspektā. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk EKR grupu pārstāvēs Gērts Buržo lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāja vietnieks. Uzdošu jautājumu Nīderlandiešu valodā. Nu, jūs redzēsiet, ka mēs esam ļoti labprātīgs partners visā šajā ļoti ambiciozajā programmā tirniecības politikas jomā. Jūs jau varbūt zināt, ka desmit tūkstoši darba vietu e, Eiropas Savienībā ir zudušas e, subsīdiju rezultātā. Vai esat gatavs pārliecināties, ka tirniecības aizsardzības mehānismi tiek spēcināti? Un, piemēram, par Merkosur runājot, arī šajā gadījumā būtu svarīgi, ka šis līgums netiek ratificēts par katru cenu. Mums taču ir vajadzīgs saglabāt šīs e, pasaules zaļās plaušas. Un mums arī šeit Eiropā nācies ir atteikties no šaviem antīkajiem mežiem, Mums jāpārliecinās, ka šai kontinentā Amazonas mūžas tiek aizsargāti. Mums ir vajadzīgi jāpiedāvāt finansiālu un tehnisku palīdzību, un ir tātad vajadzīga kaut kāda papildvienošanās ar Merkosuru. Well, uh, uh, Paldies! Paldies par šo jautājumu, Jānu Dienu. Pirmām kārtām jūs runājat par īstenošanu un par to, ka dempings negatīvi ietekmēs uh, eh, situāciju no nu, šī negodīgā praksa no trešām valstīm. Un ka tāpēc mums jāspēcina īstenošanas instrumentu jomu un tie aktīvi jāizmanto, uh, lai īsti, nu, tātad jāizno dažādi antidempinga un pret subsīdiju līdzekļi. Jā, šai jomā es teiktu, ka mēs esam ļoti aktīvi izmantojuši šos drošības pasākumus un esam novērojuši arī to, ka tie nes rezultātus attiecībā uz konkrēto produktu importu, šeit apjoms samazinās par 80% tajos gadījumos, kad mēs piemēram šos antidempinga un pretsubsīdiju pasākumus. Tātad, nu, dienu mēs varam šādā veidā efektīvi pret to visu cīnīties, bet, protams, ka mums ir jāspēcina tālāk šis, šī instrumentu kaste pirmām kārtām vēlreiz atsaukšos uz darbu, kas tiek veikts tieši pie īstenošanas regula. Un arī te mēs esam viensprātus, ka šīs regulas aptvērums ir jāpaplašina lai tajā ietvertu arī tādas jomas kā pakalpojumi un intelektuālais īpašums. Un, protams, Tas attiecas arī uz investīcijām, uz starptautisko mm, valsts pasūtījumu un tā tālāk. Šajā jomā mēs nāksim klajā ar šo jauno instrumentu anti-coercion, jeb respektīvi dažādu piespiedu pasākumu novēršanas eh, regulējumu, tā, eh, kas tiktu izmantos tajos gadījumos, ka tiek pārkāpta dažādi starptautiski, mm, starptautiskas taisības vai tiek izdarīts neadekvāts spiediens. Tas ir skaidrs. Jūs minējāt arī Merkosuru. Merkusur gadījumā, kā jau mm, tiku teicis, ir ārkārtīgi svarīgi mums noturēt jēgpilnas sarunas un panākt saistības no Merkusur valstu puses. Tā, lai tiktu ievērotas Parīzes vienošanās normas, un tikai tad mēs varēsim veiksmīgi virzīties uz priekšu no līguma ratificēšanu. Gērt, vai jums kāds papildi jautājums? Jā, paldies! Par drošības pasākumiem runājot, vai esat gatavs pārliecināties, ka tiks pagarināts šis izņēmums attiecībā uz tērauda sektoru? Tam, jāsaka, pienāk termiņa beigas nākamā gada jūnijā. Un ļoti daudz uzņēmumu Eiropā, jāsaka, nu, izjūt ietekmi un darba vietas tiek apdraudētas. Vai grasties pagarināt šo izņēmumu? Par Merkosuru runāt, es domāju, ka mums būs jāparāda arī solidaritāte, vai ne tā? Mums būs jābūt gataviem stāvēt blakus viņiem un palīdzēt viņiem saglabāt Amazonas eh, mūža mežus, jo, kā jau jūs teicāt, tās ir pasaules plaušas. Jā. Runājot par tērauda rūpniecību. Jā, nu dien. Šīs drošības eh, normas iztek 30. jūnijā nākamgad, un saskaņā ar PTO notikumiem, noteikumiem Tie bija pagaidu instrumenti, kas tika izmantot. Un, nu, tā tad, ja mēs vēlētos pagarināt šo instrumentu, tad mēs pakļautu sevi riskam, ka ka attiecīgās valstis varētu pret mums vērst sūdzības vai dažāda veida atbildes pasākums, kas varētu izrādīties visai dārgi, jo te mēs runājam par nu, tādu veidu darbībām, kas attiektos uz dažādu veidu precēm, uh, apmēram 20 miljārdu eiro apmērā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie PTO ietvaru šajā gadījumā. Un tāpēc mēs šobrīd pētām iespēju, kā panākt tādu pašu rezultātu, kas nāktu par labu ēst tērauda rūpniecībai, izmantojot antidempingu un antisubsīdiju pasākumus PTO regulējumu ietvaros. Un nevis vienkārši atkāpjoties no PTO noteikumiem un tādējādi riskējot ar nu, šādu pretdarbību. Liels paldies! Un tālāk no goja grupas uzstāsies Helmuts Šolts. Viņš ir pieslēdzies mums attālināti. Lūdzu, pieslēdzieties! Yeah, thank you, komis Paldies, komisār! Kandidāti! Šķiet, ka zaļināšana ir sarkanā līnija šodienas uzklausīšanā, un Tāpat jānorāda, ka sošās tirzniecības politikas zaļināšana ir būtisks eh, nosacījums. Tāpat cilvēktiesības un citi aspekti visu pušu jautājumi šeit ir būtiski. Vai jūs eh, varat uh, piekrist tam, ka par PTO reformu runājot, visas puses tam sekos vienlīdz e, e, dedzīgi. Tālāk runājot par taisnīgu tirzniecību. Tā ir jeb to, ko apzīmē par fairtrade. Vai jūs uzskatāt e, taisnīgas uh, tirzniecības noteikumus un ilgspējīgas attīstības mērķus kā vienus no būtiskākajiem komisijas standartiem? Uh, well, uh, yeah, Atbildi. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Par ilgspējīgas attīstības mērķiem. Es jau tos pieminēju ievadrunā, kad mēs runājām par pētējo reformu. Tad mēs runājam arī par to, kā uh, iekļaut ilgtspējīgas attīstības mērķus to centrā, un es arī strādāju pie šiem jautājumiem un arī pie tiem, kur veicināt brīvu un taisnīgu tirzniecību. Es domāju, ka tas attiecas gan uz daudzpusējo darbu pētījo kontekstā, un es tagad nosaukšu dažas iniciatīvas, kuras ir iecerētas šajā virzienā. E, ieskaitot e, tirzniecības un klimata iniciatīvu. Tāpat arī mums ir tā jāsasturpina e, divpusēji, divpusējos nolīgumos tirdzniecībā ar trešajām valstīm. Un tāpat arī tas ir jāturpina iekšēji, kā jūs zināsiet, komisija lielu vērību. Uh, pievērš ilgtspējīgas attīstības mērķiem arī Eiropas Savienības iekšienē. Tā ir daļa no Eiropas semestra, kas ir mūsu ikgadējais Eiropas Savienības fiskālo un makroekonomisko un sociālo politiku saskaņošanas uh, pasākums, un šeit mēs lielu uzsvaru liekam uz eh, ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jeb SDG, un tā, mēs sekojam gan daudzpusēji, gan divpusēji, gan arī iekšēji Eiropas Savienībā. Helmut, vai ir pēc jautājums? Jā. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams savā rīku, kas jārespektē e, saistoši noteikumi un kā jaunas divpusējas struktūras, tādas kā sitā, paredzēts, cik tālu tās atbilst parlamentu tiesībām lemt par to, vai, kāds būs tirzniecības politikas iespējas uz valstu attīstību un domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai meklētu atbildes jums kā komisijai, jo nereti pietrūkst vietējiem padomniekiem zināšanu par to, kas tad ir iekļauts šajos tirzniecības nolīguma ietvaros. Atbilde. Paldies par uzdoto jautājumu. No komisijas puses mēs esam gatavi turpināt darbu pie saistošu nolīguma starp uzņēmēju darbību un cilvēktiesībām, līdz ar to iesaistīties šajā darba plūsmā un tālāk par tirzniecības un ilgtspējas attīstības nodaļas iekļaušanu, tā skaitā nesen noslēgtajos līgumos, tāpēc es arī pieminēju arī uh, tirzniecības eh, amatpersonu vadošo, kas nesen stājās amatā, un arī tirsniecības prakses, kā tās tiek īstenotas ar trešajām valstīm, kā arī eh, šī amatpersona sekos ilgtspējīgas attīstības mērķu ievērošanai un arī Tādā veidā tiek paredzēts vienots pieejas punkts gan abapusēm, gan pilsoniskai sabiedrībai, e, ilgspējīgas attīstības mērķu sakarā, dodot iespēju iesniegt sūdzības, lai varētu problēmas identificēt. Tāpat arī tas, ko jūs norādījāt par piekļuvi informācijai, e, šis jautājums ir jāturpina attīstīt tālāk. Paldies! Mēs esam tagad pabeiguši uzklausīt jautājumus no politiskajām grupām. Un ir vēl palikuši 18 eh, jautājumu uzdevēji. Mēs iekļaujamies laikam. Vispirms ir Jorgens Vārborns, un arī viņš uzdos savu jautājumu attālināti. Paldies, priekšsēdētāji! vicepriekšsēdētāja kungs. Šis ir ļoti būtisks jautājums tirzniecībai. Covid krīze, robežu slēgšana ir izraisījis nopietnas problēmas uh, Eh, pie, eh, piegādes apritēs, tirzniecībā, tas ir skārs importu eksporu un skāris visai nopietni cilvēks un uzņēmumi. MVU ir 98% no uzņēmējiem, Eiropas Savienībām 56% no ekonomikas. Tie rada 85% jauno darba vietu pēdējo piecu gadu laikā, tomēr tikai ceturtā daļa eksportē un pat vēl mazāks skaits uzņēmumu eksportē ārpus Eiropas Savienības. Lielākām ka, uh, kompānijām ir vairāk iespēja apiet birokrātiju, dažādas barjeras tirdzniecībai, un šeit ir liels uh, potenciāls restartēt ekonomiku, veicinot MBU eksportēšanas iespējas. Uh, un kādā veidā mēs varam padarīt e, vienkāršākus brīvās tirsniecības līguma noteikumus, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Atbildi. Paldies par uzdoto jautājumu. Atbalstīt Eiropas uzņēmumus, it īpaši mazos vidējos, ir ārkārtīgi svarīgi un jāparedz brīvās tirdzniecības nolīgumi, kas varētu tiem būt interesanti. Jā, MVU ir 87% no Eiropas eksportētājiem, un viņi saskars ar augstākām izmaksām, lai piedalītos starptautiskajā tirdzniecībā, lielākas grūtības informācijas saņemšanā, tāpat arī biznesa potenciālo partneru atrašanā, un Eiropas Savienībai jau ir savi paredzētie rīki MVU atbalstam un mēs esam iekļāvuši MVU nodaļas pēdējos tiešniecības nolīgumos. Esam izveidojuši MVU kontakta punktus, eh, tirzniecības eh, citos aspektos un vairāk nekā 600 Enterprise Europe eh, tīkla locekļu, kas piedāvā savus servisus maziem vidējiem uzņēmumiem, un kā jūs sacīju, esam iecerējuši arī tirgus piekļūs informācijas portālu visās Eiropas Savienības valodās, kas sniegs praktisku informāciju un arī uh, mēs redzēsim, ka tas būs visai noderīgs maziem izvidējiem uzņēmumiem. Šis jautājums e, ir un paliek svarīgs mūsu darba kārtībā, un mēs strādāsim pie tā, lai mūsu mazie vidēji uzņēmumi varētu gūt vislielāko labumu no noslēgtajiem tirzniecības līgumiem. Pa, vai būs papildi jautājums? Jā, paldies par sniegto atbildi, man ir papildi jautājums. Eh, pandēmijas dēļ eh, piegādes ceļu diversifikācija ir kļuvusi ļoti būtiska un arī atvērta strateģiskas autonomijas kontekstā. Cik lielas iespējas būs diversificēt eh, piegādes ķēdes. Tiek gatavot nolīkumi ar Austrāliju un Jaunzelandi. Kā jūs esat iecerējuši, sas, iecerējuši sasniegt finišu taisni un kādi vēl ir neatrisinātie jautājumi? Paldies par uzdoto jautājumu. Kā jau mēs eh, diskutējām iepriekš, mēs turpinām aktīviski strādāt uh, tirzniecības eh, jomā noslēdzot jaunus līgumus, kā jau jūs sacījāt, tas eh, padarīs daudzveidīgāks mūsu piegādes ceļus un arī nolīgumi ar Austrāliju un Jauzēlandi eh, top. Un šobrīd mēs diskusējām par dažādu tarifu liberalizāciju, piekļuvu precēju pakalpojumiem, un mums ir arī jāņem vērā jūtīgie aspekti Eiropas Savienība attiecībā uz atsevišķu lauksaimniecības preču importu. E, šeit ir mūsu defensīvās intereses, līdz ar to būs nepieciešams vairāk sarunu, un kā vairāk kolēģi jau norādīja, piemēram, Jaunzēlandes gadījumā mēs varētu pētīt arī iespēju skatīt ilgtspējīgas attīstības nodaļu, ieskaitot veidus, kā panākt pakāpeniskāku šo nodaļu ieviešanu. Paldies! Nākošais runātājs Imakulāda Rodrīgas Piņēro. Paldies, priekšsēdētāji Dombrovska kungs! Es novēlu jums vislabākos panākums. Eh, mm, jūsu darbā jūsu sasniegumi ir, būs Eiropas sasniegumi. Pan, pandēmija lielā mērā skāra starptautisko tirzniecību, mūsu izaugsmes iespējas un gūt ietekmi pasaulē. Mēs saskaramies arī ar cīņu starp pasaules hegemoniju, starp diviem sāncenšiem. Eiropas Savienība var būt arbitrs, lēmējs vai upurs šajā cīņā bet ir jāveido vispareizākā stratēģija. Un arī jābūt ar attiecīgu rieģiešanas iespēju. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība daudz uh, zaudēs. Um, Ko jūs darīsiet, lai aizstāvētu mūsu Eiropas uzņēmumus Kubā pret Hemsa Bartona uh, e, likumu Savienotajās valstīs? un cik nozīmīgas jums ir attiecības ar Latīņu Ameriku. Jā, uh, Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Ja mēs saskaramies vairāk uh, konfrontējošas uh, situācijas un mums ir uh, jāstiprina mūsu tirzniecības aizsardzības līdzekļu, un to es arī pasvītroju kā vienu no prioritātēm. Un tas arī skārs stāvokli Ķīnā. Ir uh, atsevišķas eh, bāžas par rūpnieciskām subsīdijām, par tehnoloģiju transferiem, ies, intelektuālā īpašumtiesībām. Līdz ar to mums ir nepieciešams nozīmīgs progress šajās jomās. Nu, tāpat arī, protams, mēs turpinām strādāt daudzpusējās eh, veidā, un mēs arī ņemam šos elementus vērā PTO reformai. Tāpat mēs strādājam divpusēji, mēs risinam šos jautājumus visaptvaroši investīciju līguma ietvaros, bet arī mums ir nepieciešami savi autonomi rīki, kas ir eh, antikorupcijas rīks un vēl citi, kuri stāsies spēkā. Ja trešās valstis notiekums neievēro, tad mums ir jābūt iespējai stāvēt sevi pašiem, un tas ir skaidri arī jārunā. Tālāk par attiecībām ar Latīņu Ameriku. Mēs esam cieši iesaistījušies attiecībās ar Latīņu Ameriku un turpināsim to darīt, un, protams, mēs ekstensīvi diskutējam Merkosur nolīgumu, mēs esam sarunās ar Andu valstīs, ar Meksiku, e, mēs modernizējam šo nolīgumu un šobrīd e, arī mēs tādu kārtojam ar Čīli. E, par Kubu nesmu pārliecināts, vai es sapratu pareizi jūsu jautājumu, šķiet tas skar e, Savienoto valstu ekstrateritoriālās sankcijas. Vispārīgi mēs esam pret ekstrateritoriālu sankciju ievēroša, e, ieviešanu un noteikšanu, un mums ir pašiem savi dokumenti par to, kā varam uh, stiprināt Eiropas Savienības izturēt spēju eks, pret ekstrateritoriālām sankcijām. Vai būs pēc jautājums? Runātāji nav no ieslēgts mikrofons. Ai, pardon, <laughs> senjor Dombrovska. Dombrovska kungs. Jūs apzināties to, cik svarīgas ir attiecības starp Ķīnu un Eiropas Savienību mūsu grupai. Un es gribētu dzirdēt konkrētāk cik svarīga jums ir tirzniecības aizsardzības instrumentus un iespēja rīkoties saulaicīgi, kā saglabāt mūsu attiecību vienlīdzību ne tikai ar Ķīnu, bet arī domājot par mūsu lauksaimniekiem, kuri saskars ar ļoti lielu nelegālu, ne, nelojālu konferenci no sabiedroto puses. Kā jūs esat iecerējis vērsties pret pakaļdarinājumiem un viltojumiem? Vai jūs uzskatāt, ka tiks noslēgts uh, līgums ar plašu nodaļu šajā sakrā ar Ķīnu un ka eh, uh, atbalstus uh, esat iecerīši sniegt uigūru un tibets tautām? Un kā jūs panāksiet to, lai mūsu visspēcīgākie sabiedrotie izpilda savas saistības? Un izprastu mūsu prioritātes. Tas būtu vieglāk arī attiecināt mūsu vērtību sistēmas visu tiešniecību. Paldies par jūsu atbildi. Uh, okay, quite a few questions for uh, to es, Jā, atbildi vienā minūtē jautājumu samērā daudz, bet par savstarpīgumu. Mēs runājam pār šiem jautājumiem šobrīd, lai varētu izveidot visaptverošu investīciju līgumu ar Ķīnu, ja tas uh, Eh, rot līdzsvaru tirzniecīskajās attiecībās, un šajā sakarā mums ir nepieciešama lielāka tirgus eh, atvērtība no Ķīnas puses, jo pretējā situācija ir asimetriska. Mēs nevaram lietas sakārtot bez līdzsvaru spēles la laukumā, un ja nav divpusēji eh, nolīgumi, tad mēs stiprināsim mūsu autonomos rīkus. Es, nosaukšu, cik tas tā kā starptautisko iepirkumu instrumentu un, protams, arī mēs izmantojam antidempingu, antisubsīdiju uh, pasākumus, un šobrīd Ķīna pamatā ir galvenā valsts, kur mēs piemērojam antidempinga pasākumus. Tas pats arī skar starptautiskā īpašumtiesības viltojums aptuveni 80% viltojumu nāk no Ķīnas un Hongkongas, un mēs esam uh, ar Ķīnu iesaistījušies eh, šajā darbā ļoti lielā mērā. Vai būs no līgumā ilgtspējīgas attīstības nodaļa? Jā, un par uiguriem runājot, tas ir eh, plašāks politisks jautājums. Mēs par to runājam arī pēdējā samitā ar Ķīnu, un arī mēs sekojam tam, lai netiktu pieļauts piespiedu darbs. Nākamo jautājumu uzdod Marija Piera Vedrēna. Viņa eh, uzdod to video pieslēgumā. Can anybody give me a hint if she is... Vai kādam ir ziņas par to, vai deputāte uzdos šo jautājumu? Ja nē, tad nākamais uzdod jautājumu Masimiljāno Salīnī. Arī viņš to uzdos uh, video konferences režīmā. Buongiorno, grazie. Uh, Labdien! Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu atbildēs uz vairākiem jautājumiem, it īpaši, īpaši par oglekļa korekcijas mehānismu uz robežām. Un jūs eh, teicāt, ka šim mehānismam jāatbilst PTO noteikumiem, bet kā parasti detaļas ir ļoti svarīgas. Un ja šos PTO noteikumus tā ļoti centīgi piemēro, tad sekas var būt neparedzamas. Ir, piemēram, valstis, kas apgalvo, ka tās uh, jāpielieto emisiju tirzniecības sistēmas, un tad uz tām būtu jātiecina izņēmumi attiecībā uz oglekļu korekcijas mehānismu. Pat ja ir jābūt arī konkrētiem pieprasījumiem par to, ka šīs valstis tiešām šās prasības pilda. Es gan atē, būtu piesardzīgs attiecībā uz PT un noteikumu piemērošanu, jo tos savā labā izmanto mūsu ienaidnieki. Nākamais jautājums par šo oglekļa korekcijas mehānismu. Vai jūs domājat, ka šeit būs kaut kādas alternatīvas, vai arī uh, pastāvēs šis sistēmas paralēli? Paldies par jautājumiem par uh, oglekļa korekcijas mehānismu uz robežām. Kā jau es teicu, šobrīd Mēs veicām sākotnējo ietekmes novērtējumu pirms tiek uh, ierosināts uh, likumdošanas priekšlikums. Uh, par to ir atbildīgs Digitaxud, un šis priekšlikums tiks prezentēts nākamā gada pirmajā pusē, un ļoti rūpīgi tiks izvērtēta atbilstība PTO noteikumiem. Eh, mēs šobrīd izvērtējam eh, vairākas eh, iespējamās struktūras attiecībā uz īstenošanu un runājot par atbilstību PTO noteikumiem, ir šis mehānisms vienlīdz jātiecina uz vietējiem ražojumiem un importētiem ražojumiem. Un Tātad mēs izvērtējam iespēju to attiecināt uz visām precēm vai arī attiecībā uz importētām precēm ņemot vērā oglekļa cenu pēc ETS vai arī lai uh, importētāji maksātu šīs nodevas tādā pašā apjomā kā tad, ja šī prece būtu ražota Eiropas Savienībā. Uh, Līdz ar to šeit ir dažādas, dažāda struktūra mm, paredzēta un tiek izvērtēta šo priekšlikumu atbilstība PTO noteikumiem, bet nedrīkst būt tātad diskriminācijas starp vietējiem un ārvalstu ražojumiem, tātad nediskriminācijas princips. Jautājums, vai šī jaunā sistēma darbosies paralēli mūsu emisiju tirsniecības sistēmai, kā tas notiks? Uh, ir uh, paredzēts uh, ieviest ja šo sistēmu pakāpeniski atsakoties no brīviem emisiju certifikātiem, kas tiek piešķirti energointensīvajām nozarēm Eiropas Savienībā. Šobrīd mēs oglekļa noplūdi cenšamies novērst, piešķirot šos uh, bezmaksas emisiju certifikātus, bet eh, šeit ir jārīkojas eh, konsekventi un viss jāsaskaņo. Salīnīkums papildu jautājumam vārds. Jā, paldies. Ļoti pamatīga atbilde, bet tomēr es būtu diezgan piesardzīgs šai jomā. Protams, ir uh, Eh, jābalstās uz nediskriminācijas principu, bet kolēģis arī eh, mm, savā runā minēja mm, dažādas garantijas. Var teikt, ka Eiropa eh, Covid krīzes kontekstā ir piedzīvojusi īstu zemestrīci un sekas ir smagas un mums ir jānodrošina, lai ekonomika turpinātu darboties un ir jārunā tika, ne tikai par teorētisku noteikumu piemērošanu, bet ir jānodrošina, lai mēs redzētu kopainu, kāda ir rūpniecības nozarēs. Jo, ja mēs uh, šos uh, nodevs noteiksim 2021. gadā, tas būs nav spriedums rūpniecībai, tā kā ir rūpīgi jāizvērtē šie noteikumi un to ietekme. Paldies par šiem jautājumiem. Jā, jums ir taisnība, ka mums ir jādara viss pareizā secībā, un mēs šo robežu korekcijas mehānismu nevaram ieviest tā, uh, Uh, ka tas varētu apdraudēt uh, Eiropas uzņēmumu konkurences pozīcijas. Un mums ir ļoti rūpīgi viss jāizvērtē, kad mēs izstrādājam šo oglekļa robežu korekcijas mehānismu, kā to pakāpeniski ieviešam, kā uh, mēs uh, pārskatām šīs um, emisiju kvotas un šobrīd uh, tērauda uh, rūpniecība jau ir visaizsargātākā nozare un viena trešdaļa no tirzniecības aizsardzības pasākumiem, kas ir noteikti Eiropas Savienība attiec uz šo nozari. Mēs var nākties uh, pakāpeniski atteikties no šiem uh, tirzniecības aizsardzības pasākumiem uh, uh, saskaņā ar PTO noteikumiem, kur ir ļoti skaidri viss uh, regulēts, jo pretējā gadījumā trešās valstis var veikt pret pasākums pret mums, bet mums ir jāizvērtē pret dempinga un pret subsīdiju pasākumi, lai panāktu noteikto rezultātu. Tagad vārds Marijai Pjare Vedrenē. Paldies priekšsēdētāji, labdien visiem! Šajā īpašajā kontekstā Covid bloķēšanās PTO Eiropas Savienība nevar būt atkarīga no noteiktiem partneriem. Mums ir jābūt strateģiski autonomākiem, jāstiprina mūsu starptautiskās tirzniecības politika. Jūs jau arī pieminējāt tālajošas PTO reformas bet kādus priekšlikumus jūs esat uh, sagatavojuši, lai nodrošinātu taisnīgu, regulētu, ilgspējīgu pasaules tirsniecību? Un kā vērsties pret trešo valstu uh, pasākumiem, kas ir pretrunā ar PTO noteikumiem? Bet kā mums nodrošināt, lai šos uh, priekšlikums atbalstītu visas dalību valstis? Uh, Jūs minējāt, ka ir uh, svarīgi, lai būtu apusēja, uh, apusējības princips konkurences jomā ar uh, lieliem tirzniecības partneriem, tīpaši ar Ķīnu. Jā, uh, thank you. Uh... Paldies par šiem jautājumiem. Vispirms par PTO reformu. Pasaules tirzniecības organizācija piedzīvo, eh, piedzīvo dziļu krīzi, tā ir jāreformē, tā ir jāmodernizē gan attiecībā uz noteikumiem, gan uh, uzdevumiem. Mums ir uh, jāatjauno apelācijas palātas darbība, jāatjauno sarunas, tā, tāpat ir Eh, jādomā par eh, PTO ģenerāla direktora iecelšanu. Tātad visi šie jautājumi ir jārisina, un tas būs arī eh, svarīgi, domājot par to, kuru kandidātu mēs atbalstīsim. Protams, situācija un izaicinājumi ir mainījušies, līdzinot ar to, kāda bija situācija, kad PTO tika uh, veidota, mums ir jāstrādā pie visiem šiem aspektiem. Bet kā mēs varam eh, dalību valstis, PTO dalību valstis um, sasēdināt pie sarunu galda. Jā, tas ir grūts uzdevums, bet ja mēs lūkojamies uz situāciju pasaulē, tad Eiropai ir jāuzņems vadošā loma, jo ASV to nedara, Ķīna arī ne, un tādēļ Eiropai ir jāuzņems vadošā loma šai uh, jautājumā. Un mums ir jāatgriež pie multilaterālā ietvara. Uh, un arī attiecībās ar Ķīnu. Daudzas no šīm problēmām ir saistīts ar Ķīnas ekonomisko modeli, un mums ir jābūt ļoti stingriem savā uh, nostajā, bet uh, tā kā, ja progress netiek sasniegts savukārt, tad mums ir jāspēj pašiem sevi aizsargāt. Uzdevums ir grūts, bet mums ir jāstrādā un cerams, ka gūsim panākumus. Eh, vēl papildu jautājums. Jā, es gribētu atgriezties pie šī instrumenta, lai vērstos pret tiem, kas neievēro PTO noteikumus. Es gribētu zināt, ko konkrēti, kādus konkrētus pasākumus jūs domājat arī Eiropas Savienības iet ietvaros, tāpat ir ļoti svarīgi par mūsu normu un vērtību ievērošanu. Jūs runājāt par Francijas un Vācijas iniciatīvu par ilgspēju attīstību, kā uh, nodrošināt, lai tiktu respektētas geogrāfiskās izcelsmes norādes un lai tiešām tiktu respektēti mūsu standarti. Uh, well, uh, for... Jā, pirmkārt, uh, kā panākt uh, to, lai ES uh, dalībvalstis to atbalstītu? Virknē jomu dalībvalstis patiesībā jau atbalsta. Tagad mēs apspriežam Eiropas zaļo kursu, tad um, zaļā kursa ieviešanā dalībvalstis tiešām to atbalsta, ir ambiciozas. Uh, un tas, protams, ir e, jāiekļauj dažādās politikas jomās, tā skaitā arī tirzniecībā. Tā ir, e, e, tās ir loģiskas konsekvences no tiem lēmumiem, ko esam pieņēmuši. Runājot par tirzniecības aizsardzību, Es domāju, ka mēs varam pārvarēt uh, atšķirības, kas mums ir starp uh, ieviešanas regulējumu par uh, eksportu un tā tālāk. Tātad dalībvalstis ir vienisprātis, ka mums ir jāīsteno mūsu tirsniecības aizsardzības instrumenti, lai varam virzīties šeit uz priekšu. Kā mēs varam nodrošināt eh, to, lai mūsu tirzniecības partneri trešās valsts to ievēro? Mēs jau apspriedām to, kā varam uzlabot TSD eh, sadaļu ieviešanu, īstenošanu, kā varam eh, vairāk panākt sistemātiskās ieviešanas jomā. Ehm, šis te galvenais tirzniecības amatpersonas amats ir izveidots, lai stiprinātu īstenošanu. Uh, un uh, lai panāktu to, ka trešās valstis ievēro noteikumus un uh, uzņemtās saistības uh, tirzniecības nolīguma ietvaros. Paldies tagad uh, Viržīnija Jorona. Paldies, priekšsādātāja kungs, jūs uh, būsiet uh, tirzniecības komisārs, jūs kandidēt uz šo amatu, tātad jūs izvēl, izlemsiet, kādi produkti būs mūsu um, veikalos eh, pēdējos gados. Mums ir bijuši dažādi skandāli ar gaļu, ar zirga gaļu un tā tālāk. Un Brisele eh, turpina joprojām importēt Brazīlijas eh, gaļu. 2014. un 2019. gadā arī ir saistībā bijuši skandāli ar Kanādu. Un Kanāda uh, ražo gaļu intensīvā veidā, nav nekādas ganības, kas tiktu izmantotas, un tiek izmantotas antibiotikas un citādas ķīmiskās vielas. Divas trešdaļas eksportētāju no Kanādas fermām neievēro uh, Eiropas normas. Mēs tagad saskaramies ar bezprecedenta veselības krīzi, un tāpēc cilvēkiem ir vienkārši jāzina, kas nonāk viņu šķīvjos. Vai jūs rīt bloķēsiet Kanādas uh, gaļas uh, importu? Uh, Eh, lielā apjomā, ja tas nerespektēs Eiropas normas. Paldies! Jā. Jā, paldies par šo jautājumu. Pirmkārt, patiešām mēs pilnībā apzināmies, kādi ir šie te jūtīgie jautājumi lauksaimniecības sektorā, mūsu brīvies tirniecības noliegumos, bet gribētu uzsvērt arī to, uh, ka mums ir uh, arī ofensīvas intereses, kas ir būtiskas šajā jomā, jo, ja mēs paraugāmies uz lauksainicības precēm un uh, šīm te pārstrādātajām precēm, tad uh, patiesībā tiešniecībā Eiropā ir pārpalikums. To ir vērts ņemt vērā. Mēs esam arī piesardzīgi tirgu atvēršanā, izmantojot tarifu kvotas no nodrošinot, lai tiktu ievērot visi sanitārie, fitosanitārie standarti. Ne tikai uh, vārdos, bet arī darbos. Tātad, ja mēs apspriežam importu, tad uh, līdz pat simt procentiem uh, preču tiek pārbaudītas, ka tās uh, ierodas Eiropā, lai notrošinātu mūsu standartu ievērošanu. Konkrēti par Kanādu. Jā, patiešām arī mūsu revīzijas uh, procesā ir secināti trūkumi, runājot par izsakojumību un higienas standartiem, un Kanāda apturēja uh, eksportus no diviem uzņēmumiem, kuru, kuros tika atklāti pārkāpumi, un Kanādas pārtikas nekaitīguma iestāde eh, veica pārbaudi visās eh, kautuvēs eh, un um, gaisa pārstādes uzņēmumos, kuri eksportē produkciju uz ES, lai nodrošinātu pilnu atbilstību Kanādas un Eiropas prasībām. Ir tāda segregēta sistēma, lai nodrošinātu, ka dzīvnieki, kuri nekad nav saņēmuši hormonus eh, vai citas eh, aizliegtas prakses, eh, nav īstenots ar tiem, varētu piekļūt Eiropas tirgumu. Un šeit mums ir jānodrošina, mēs esam ļoti piesardzīgi runājot par standartiem, un te mēs ļoti strikti rīkosimies. Jums ir papildi jautājums, jāpaldies par šiem precizējumiem. Kipras parlaments šā gada augustā um, neratificēja CETA. Tas nozīmē, ka šis nolīgums uh, attieksies tikai uz 27 dalībvalstīm, jo Kanāda neatzīst visus uh, aizsargātos nosaukumus, piemēram, uh, sieru un uh, šķiņķi. Un, uh, Kā jūs zināt, ja netiek pareizi nobalsots, tad tiek likts balsot vēlreiz īrijā, Grieķijā un tā tālāk. Bet uh, Brīsele arī ievieš paši savus noteikumus. Viņi turpinās uh, nodarbināt cilvēkus no apvienotās karalists arī pēc Bri Brexita, un parlaments tiekas Brīselē un nevis Strasbūrā. Un, uh, Kipras tautas demokrātiskā izvēle taču joprojām ir svarīga. Vai jūs um, izmantosiet šo Kipras nē, lai um, vēst sarunas par šo noliegumu? Paldies par šiem jautājumiem. Ne visi ietilpst tirzniecības komisāra kompetencē, piemēram, tas, kur tiekas Eiropas parlaments, tas ir Eiropas parlamenta ziņā. Bet katrā gadījumā, kas attiecas uz CETA nolīgumu, tas šobrīd tiek prelimināri piemērots un uh, jau trīs gadus. Un tā kā ratifikācijas procedūra uh, ir noteikta ir ļoti skaidra, dalību valstīm ir jāinformē uh, par uh, pilnīgu nespēju ratificēt nolīgumu un tad šis jautājums atkal tiek pacelts Eiropas līmenī. Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd eh, Kipra vēl nav informējusi komisiju par to, ka tā nespēja ratificēt nolīgumu, līdz ar to uh, nav nekādas norādes, ka uh, tas tā varētu būt, un uh, līdz ar to CETA provizoriski tiek joprojām piemērots. Paldies! Nākamais ir Rahavēls Gluksmans, lūdzu. Jums vārds. Monsieur le, le... Vīdspriekšādātāja kungs, tagad, kad mēs runājam, miljoniem uiguru uzturas nometnēs Ķīnā, daudz no viņiem tiek eksploatēti, un to dara arī lielie Eiropas zīmoli Nike, Uniqlo, un tas ir jāpārtrauc kā konkrēti jūs palīdzēsiet uh, ar tirzniecības noteikumu ieviešanu īstenot Eiropas uzraudzību, kas ir nepieciešama, lai novērstu to, ka starptautiskie uzņēmumi pārkāpj vides un sociālās normas savā ražošanas ķēdē. Kādus konkrētus soļus jūs spērsiet, vai jūs ieviesīsiet melnos sarakstus ar uzņēmumiem, kas eh, neievēro noteikumus, vai eh, muitas nodevas uzliksiet? Paldies eh, un lūdzu atbildiet detalizēti. Uh, thank you. Uh, Paldies par uh, šo jautājumu. Pirmkārt, um, jāsaka, ka mēs esam ļoti nobežījušies par to, kā, um, kāda ir attieksme pret uiguriem. Mēs aicinām Ķīnu ievērot cilvēktiesības. Tas ir kaut kas tāds, ko um, Eiropas Savienība ļoti aktīvi ir aizstāvējusi, tā skaitā arī nesenajā Eiropas Savienības un Ķīnas samitā, uh, kurā es līderi ļoti skaidri izteicās par šo jautājumu un par to runājam arī startautiskos fórumos un divpusējās tikšanās reizēs. Tagad tuvojamies tirzniecībai. Cīņa pret piespiedu darbu ir Eiropas Savienības prioritāte, tā arī ietilpst uh, SDO konvencijās un uh, Tas mums ir jāīsteno, jāturpina pie tā strādāt. Esam apsprieduši arī visaptvarošo investīciju noliegumu, un e, investīcijām ir jārespektē SDO konvencijas par e, piespiedu darbu. Tad, kad mēs runājam par preču iepirkšanu un ražošanu, tad mums jāraugās arī uz piegādes ķēdēm. Un tieši šajā kontekstā e, priekšlikums par obligāto pienācīgo izpēti uh, būs aktuāls. Komisārs Reinders vada šo darbu, bet tirzniecība arī ir cieši saistīta joma ar to, un mēs pie tā sadarbosimies. Mums ir jānodrošina, ka visi riski tiek izvērtēti un arī ietekme tiek izvērtēta visā piegādes ķēdē, un preces, kurās eh, ir ieguldīts piespiedu darbs, nevarētu iekļūt Eiropas tirgū. Un visbeidzot, ļaujiet man arī pieminēt sankciju ietvaru cilvēktiesību pārkāpumu kontekstā. To es esmu izveidojis eh, tagadējā amata ietvaros. Daži to sauc par eh, Eiropas Savienības Magnītiska likumu, kaut kas, kas var ātri tikt aktivizēts. Tas ir tāds kā sankciju režīms eh, tādām, tādiem režīmiem, uh, kas pārkāpja noteikumus, tātad viņiem tiek liekta pieeja uh, līdzekļiem, uh, ceļojuma aizliegums tiek īstenots un tā tālāk, un es ceru, ka varēsim tur panākt ātru progresu. Un papildu jautājums. Liels paldies par jūsu atbildi. Gaidot uh, šī ietvara ieviešanu, ko no tirzniecības politikas instrumentiem, kas ir Eiropas Savienībai, uh, Uh, varētu izmantot, piemēram, neimportēt vai sankcionēt uh, uzņēmumus, kas izmanto piespiedu darbu. Jūs redzējāt, ka ASV pārstāvju palāta izlēma aizliegt importēt visus produktus, tekstilu produktus, kur tiek izmantots uh, piespiedu darbs, uigur darbs, vai līdzīgs lēmums, līdzīga likumdošana būtu iespējama arī Eiropā, vai jūs varētu, piemēram, izmantot mūsu uh, pretdempinga likumdošanu, kas ir pārskatīta, kur ir noteikta cilvēktiesību, uh, vidas tiesību un sociālo tiesību uh, uh, ievērošana, lai varētu nodrošināt, ka cilvēki iepērkoties Eiropas veikalos netīšām nenopērk uh, preces, kas ir ražots ar piespiedu darbu kaut kur citā pasaules malā. Jā, pilnīgi noteikti ir lietas, ko varam darīt jau tagadējā ietvarā, izmantojot tagadējos instruments, piemēram, lai uh, apturētu piespiedu darbu, tas ir skaidrs, PTO princips, tas uh, atbilst PTO noteikumiem un arī divpusējām vienošanām. Uh, investīciju noliegums vēl tiek uh, apspriests ar Ķīnu, un tāpēc jāraugās, kā mēs varam tur piemērot PTO noteikumus. Uh, Bet šeit e, ļoti svarīgi ir, lai būtu precīzi informācija par piegādes ķēdēm, lai varētu izsakot, vai ir ieguldīts e, piespiedu darbs vai ne, un pie tā mēs strādāsim. Jo, kā jau teicu, Eiropas Savienībai e, piespiedu darba apturēšana ir viena no prioritātēm. Paldies! Nākamais Anna Kavacīnī, lūdzu. Um, thank you, Mr. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs. Mums ir klimata krīze, un jūs sakāt, ka nodrošināsiet, ka tirzniecības nolīgumi atbildīs eh, zaļajai transformācijai, bet jūs arī teicāt, ka Parīzes um, nolīgums būs būtisks elements tikai nākotnes darījumos, nolīgumos. Mums tas šķiet par vēlu, mēs jau tagad vedam sarunas ar gandrīz visu pasauli. Vai jūs nodrošināsiet, ka arī tagadējās sarunās, kā piemēram ar Jaunzēlandi, uh, klimata aizsardzību, piesardzības principu un citas vidas jautājumus ņems vērā? Vai jūs izvērtēsiet arī pastāvošo tirzniecības noliegumu klimata ietekmi un organizēsiet, ja nepieciešams, pārskatīšanas procesu? Mērkosur eh, noliegums tika daudzkārt pieminēts, eh, jūs to arī pieminējāt, eksperti runā skaidri. Mērkosur eh, noliegums veicinās deforestāciju un arī radīs miljoniem tonu papildus CO2 emisiju. Tad mans jautājums jums ir, vai jūs piekrītat, ka tāds, kā tas tagad ir, Merkusur nolīgums nevar tikt ratificēts? Un es gribu izteikties ļoti skaidri. Mūsu vīdes un klimata e, bāžas e, netiks pienācīgi atrisināts ar kaut kādu pielikumu vai nesaistošu papildinājumu. Es aicinu atsākt sarunas, lai iekļautu um, īstenojamus klimata, vides un sociālos noteikumus. Paldies! Jā, uh, Jā, paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt, par Parīzes nolīgumu, vai tas būs būtisks elements tirzniecības nolīgumos. Tas mums ir jāprasa um, sarunu vešanas uh, vadlīnijās. Tas tiešām ir raugoties nākotnē, attiecībā uz apvienoto karalisti, tas tā jau ir, un komisija to prasīs arī visiem nākamajiem nolīgumiem. Mums jau tagad ir TSD, Tirzniecības un ilgspējīgas attīstības sadaļas, eh, kur eh, tiek minēts arī Parīzes nolīgums, eh, tā skaitā arī, ko Mēs um, apspriežam šobrīd ar Jaunzēlandi un Austrāliju, bet, kā jau teicu, esmu gatavs izpētīt, kā mēs varētu <clears throat> panākt um, tādus uh, īstenojamākus uh, TSD noteikumus mūsu sarunās ar Jaunzēlandi. Vai mēs varam izmantot pārskatīšanas procedūras mūsu tirdzniecības nolīgumos, lai stiprinātu TSD? Uh, sadaļas, Parīzes saistības, jā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt, un to mēs arī apsveram, gaidot vispārējo priekšrocību sistēmas pārskatīšanu. Tur mēs varētu savilkt saikni ar Parīzes nolīgumu. Tad par Merkusuru. Um, ehm, tur mēs jau izteicāmies skaidri, ja nemaldos. Uh, tur būs uh, vajadzīgs kaut kas taustāms, kaut kas reāls, kas tiešām tiks ieviests, lai virzītos uz priekšu ar ratifikāciju. Tāds kā tas tagad ir, šis nolīgums mēs uh, nevarēsim to piedāvāt ratifikācijai, un pat ja mēs to darītu, mēs uh, nepanāktu veiksmīgu rezultātu. Klausos, ko jūs šeit sakāt un ko saka dalība valstis, manuprāt, tas ir skaidrs. Uh, Un tieši tik skaidriem mums arī ir e, jābūt, tik skaidri ir jāsaka, ka šis nolīgums nedrīkst veicināt deforestāciju. Protams, ka ir arī pašiem uh, Eiropas Savienībā mums jāveic mājas darbi, uh, Mums jau ir regulējums, kas neļauj importēt Eiropas Savienībā koksni, kas ir nelegāli izcirsta, bet zaļā kursa ietvaros komisija nākamgad stādīs priekšā arī likumdošanas priekšlikumu, kas būs vērsts uz to, lai uh, Eiropas Savienība arī uh, attiecībā uz citiem uh, resursiem prasītu uh, noteikumu, ka tie nenāk no um, izcirstiem, um, izcirtām teritorijām. Uh, un komisija jau ir sākus formāli strādāt ar Brazīliju, raudzīties, kādas saistības mēs varētu prasīt panākt no Merkusur valstīm un kā mēs varētu izvairīties no šī deforestācijas riska izraizes lasīšanas, jo tas ir skaidrs, ka mēs to nevēlamies. Papildu jautājums. Indeed, Jā, man ir daži papildu jautājumi, bet paldies par jūsu skaidriem atbildēm. Vēlreiz gribēju atkārtot šo te jautājumu. Tātad jūs neatsāksiet, neatvērsiet atkal uh, sarunas. Gribēju tikai precizēt. Un tad uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda ir jūsu PTO plāni, plāna attiecībos PTO klimata iniciatīvu. Gandrīz simt šī parlamenta deputātu prasīja uh, fosilo kurināmo aizsardzības izņemšanu no attiecīgās hārtas, vai jūs piedāvāsiet izņemt eh, no enerģijas hartas līguma fosilo kurnāmu aizsardzību. Un cik ilgi jūs vedīsiet sarunas, ja nebūs progresa sarunās, vai jūs uh, izpētīsiet kaut kādas atkāpšanās iespējas? Paldies! Jā, labi. Atbildējuši telegrāfiski, jo tie bija trīs jautājumi. Pirmkārt par sarunu atsākšanu ar Merkusūru. Tas nebūtu tas skaidrākais sarunu ceļš. 20 gadus vedām sarunas, un tagad esam pabeiguši, un tagad atkal teiksim, vēlamies to visu atkal sākt apspriest. Nu, tad mēs zaudētu ticamību kā starptautisks partners, bet es gribu būt ļoti skaidrs par pirms ratifikācijas saistībām. Piemēram, Vietnamas gadījumā mēs sasniedzām uh, Uh, ar, arī ar uh, Inta komitejas un parlamenta aktīvu starpniecību pozitīvus rezultātus. Uh, Vietnama ir veikusi būtiskas darba tirgus reformas, lai ievēroties Deo konvencijas. Tātad tas ir īstenojams arī ar saistībām pirms ratifikācijas procesā. Un to mēs arī darīsim. Tirzniecības un klimata iniciatīva. Balstoties uz uh, vīdes preču iniciatīvu, uh, tas ir iestrēdzis, tātad mēs to vēlamies paplašināt ne tikai uz precēm, bet arī uz pakalpojumiem un vēlamies eh, piedāvāt eh, priekšlikumu jau uz nākamo ministru padomu. Tātad mēs strādāsim ar līdzīgi domājošām valstīm, tās augto ātro grupu, Otovs grupu, cenšoties eh, aktivizēt šo virzienu un piedāvāt jau priekšlikums uz ministru sanāksmu. Un tieši tāpēc mēs vēlamies energohartas līguma reformu, lai uh, biedri dalībvalsts varētu pakāpeniski samazināt uh, aizsardzību uh, fosiliem kurnāmiem investīciju jomā. Paldies! Jā, paldies! President. Jā, paldies! Vicepriekšētāja kungs, es patiešām tā padomāju, kā jūs par Merkursūra. Uh, vienošanos. Jā, ne jau viss bija gluži pareizi, ko teica arī kolēģi. Piemēram, Bolsonaro vairākas reizes eh, teica, ka viņš pametīs Parīzes eh, vienošanos bez Markosūra nolīkuma. Kolēģi Kavacīnī, jūs teicāt, jā, ka ekspertiem ir skaidrs, ka jau tiek redzēts, ka vides novērtējums ir pilnīgi skaidrs. Manuprāt, eh, Tas nav tikai atsevišķais nolīgums. Mēs šeit runājam par veselu nolīgumu. Mēs runājam kā eiropieši visā pasaulē. Esmu dziļi pārliecināts par to, ka mēs kā eiropieši, ja mēs izvēlamies tiešām spēlēt nozīmi šajās tirdzniecības nolīgumos, tad tas tiešām ir jādara. Citādi būs kaut kāda trūkuma vienmēr gribētu. Jūs aicināt darīt daudz vairāk, lai paskaidrotu, kādēļ mums ir vajadzīga šāda nolīguma. Mans jautājums par PTO komisārs Hogans eh, ieviesa tādu jaunu pragmatisku pieeju par VTO. Un daži kritikas punkti no ASV bija tādi būtībā pamatoti. Vai jūs eh, arī atbalstāt šo analīzi un vai šai šķi, strīdu šķiršanas mehānisma ziņā, kā jūs rīkoto šajā jautājuma risināšanā? Paldies! Jā, pirmkārt, par eh, Merkursūra noliekumu. Protams, mēs jau daudz esam par to diskutējuši, bet tas ir pareizi, ka Merkursūra noliekums ir pirmais noliekums, eh, ko Merkursūra valstis ir noslēgušas ar globālu partneri, un ja mēs ratificējam, tad mums pirmais panākums būtu uh, jau līdz ar to. Un tam būtu, protams, arī ģeopolitiska nozīme, kā jau es sākumā teicu. Eiropa var tikai panākt ietekmi, ja tā darbojas kopā ar partneriem, bet ja mēs ejam prom no viņiem, tad mēs uh, neuzsveram šo nozīmīgumu. Bet tāpat arī ir skaidrs, ka kādas ir bažas par uh, atmešošanu, par Parīzes nolīgumu. Mums ir jārisina šīs bažas, šīs problēmas, un tas ir tas, ko es grasos darīt. Tālāk par jautājumu par PTO un par strīda izšķiršanas mehānismu. Patiešām, ja jūs paraugāties uz ASV pieeju, tad tā, protams, tur ir zināms pamats kritikai, ieskaitot arī atsauces uz strīda izšķiršanas uh, mehānismu, piemēram, e-bus, Boeing, tur uh, ļoti ilgu laiku prasīja, 15 gadus, uh, prasīja laiku, lai to risinātu, un pasauli pa to laiku ir ļoti mainījusies. Tas ir pamats izteikt šādu kritiku. Tiešām šāds pamats ir, bet jebkurā gadījumā mums ir nepieciešams no Eiropas Savienības puses saistošus divus soļus šajā striedu izšķiešanas sistēmā, ieskaitot arī, kā atkal nodrošināt uh, apelācijas iestādes labu funkcionēšanu. Un mēs uh, zinām, ka šī striedu izšķiešanas sistēma strādāja pirms tam, un tas ir kaut kas, pie kā mēs jau tagad strādājam, lai to visu uzlabotu. Paldies! Vēl viens jautājums no jūsu puses. Uh, Nē, paldies, man nav vairāk jautājumu, saka Sēman kungs, ļoti pārliecinoši atbild. Paldies! Lies paldies! Nākamais jautājums. Jānis Zahradevs, viņš ir pieslēdzies tieši saistē, lūdzu, tagad viņam ir iespēja izteikties. So. Lies paldies! Es ceru, ka jūs mani varat dzirdēt. Paldies! komisāram Dombrovska kungam. Ceru, ka jums veiksies, vēl jums panākumus. Gribētu pievērst jūsu uzmanību par, uz Āziju, jo, manuprāt, tas ir tāds centrās jautājums ekonomiskajai izaugsmē un tirzniecībā nākotnē. Gribētu atļauties piezīmēt divus jautājumus par Ķīnu. Uh, Jau vairākas reizes eh, šis jautājums ir ticis uzdots. Protams, ka Ķīna ir tāds sarežģīts partners, mēs to visu zinām, bet arī kaut kas, ko mēs nevaram atļauties zaudēt, proti Ķīnas tirgus, un Ķīna ir mūsu tirdzniecības partneris. Tādēļ mums nav nekāda iemesla iet uz konfrontāciju, ko, kā to dara ASV. Protams, ka vienošanās arī par eh, enerģijas eh, vadiem. Uh, Vai ir iespēja pabeigt šīs sarunas un kādas jums ir idejas vēl papildus tām, papildus šiem nolīkumiem? Kā mēs varētu tur, turpmāk turpināt sadarboties ar Ķīnu? Un otrais jautājums ir arī ASEAN valstis, kas eh, arī rada problēmas zināmā mērā Ķīnai. Piemēram, brīvās tirniecības nolīkums piemēram, Vietnama rada šādas problēmas. Kāda būs jums tirniecības stratēģija par ASEAN valstīm nākotnē? Ko jūs domājat? Kā mums vajadzētu rīkoties par šo konkrēto un svarīgo valstu savienību? Paldies! Jums būs tikai 30 sekundes otriem jautājumam, Jāna. Labi, labi. Atbilde. Jā, paldies par šiem jautājumiem. Vispirms laika grafiks šādai visaptverošajam nolikumam arī par investīcijām kas 2019. Eh, gada Eiropas Savienības un Ķīnas eh, samits, eh, ko noteica. Tur bija nosprauts kā laika grafiks 22. gada beigas. Ķīna atkal atkārtojusi, ka tā ir vēlma noslēgt šo līgumu līdz 22. gada beigām. No mūsu puses mēs esam atvērti to sasniegt, Bet ko mēs uzsveram, ir šeit eh, saturs ir svarīgāks nekā termiņi. Mums ir jāsabalansē mūsu ekonomiskās attiecības. Ir eh, jāsagaida no Ķīnas eh, būtisks pavērsiens uz tirgus piekļuvas pusi. Mums nav vajadzīgs vienalga kāds līgums, bet mums ir vajadzīgs līgums, kas uh, palīdzēs uzlabot mūsu ekonomiskās attiecības, tā sabalansēt. Nu, šī gada noteikti gada beigām tas izdosies, tas būs, protams, lieliski, bet mums ir jāsaskata, kas patiešām ir uh, būtiski tieši saturam. Par ASEAN valstīm tas ir kaut kas, ko mēs pašlaik, pie tā mēs strādājam, un notiek sarunas par FTA ar Indonēziju. Tur visvairāk iedzīvotāju šajā valstī, ASEAN valstīs, un sarunas virzās uz priekšu samērā lēni. Ir arī, zinām, pārpratumi ar ASEAN valdībām, piemēram, par Eiropas Savienības alkohola piegādēm, un tur, protams, arī Eiropas Savienība prasa uh, arī piekāpšanos par atjaunojamo enerģiju. Turpat arī ir runa par uh, uz palmu eļļas balstītām degvielām. Uh, Un mums ir brīvās tirdzniecības nolīgums ar Vietnamu, ar Singapūru. Mēs runājam ar citām valstīm. Tur ir, protams, arī intereses no viņa puses eh, reģionālā aspektā par Eiropas Savienības ASEAN eh, brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Bet uh, tur nav tāda pagaidām vēl tāda liela saskaņotība, kādam tvērumam vajadzētu būt šiem nolīgumiem. Un, kad pienāks laiks, mēs turpināsim strādāt divpusēji ar šīm valstīm. Jā, paldies. Otrs jautājums, Jan. Jā, negribu nemaz izmantot šīs 30 sekundes. Lies paldies priekšādētē un lies paldies Dombrovskungam. Jā, paldies un visu labāko jums, Jan. Nākamais jautājums eh, Samira Rafaela. Thank you. Paldies un labu pēcpusdienu Dombrovska kungam gribētu runāt par iepriekšējo gadu Eiropas Savienības eh, tirdzniecības noliekumiem, jā, tur eh, bieži vien ir arī nacionālais pa parlamentos bijuši ļoti daudz diskusijas, kā piemēram CETA un citiem noliekumiem. Un mums jāsasniedz arī rezultāti darbiem, eh, darba vietām, vidēji un cilvēktiesībām. Ko mēs darām jūs jaunajā pozīcijā? Kā risināt to, kā uzlabot starptautiskās tirdzniecības tēlu? Kā jūs izmantosiet šo sadarbības eh, koordinātoru starptautiskā tirzniecībā, kā jūs sasniegsiet savus eh, mēķus un kāda ir nozīme mūsu partneriem, lai sasniegtu šos mēķus. Un eh, šajā um, starptautiskās uh, tirniecības koordinātoru lomu šajā procesā. Pirmkārt, par tēlu, kāds ir starptautiskajai tirzniecībai. Patiešām uh, pie noteiktiem jautājumiem mums ir jāstrādā. Kaut kas ir arī tāds, kas ir ļoti mūsu interesēs. Protams, pat ja paraugāties uz tīri matemātisku šo jautājumu, Eiropas Savienība gūst no šīs starpskās tirniecības eh, labumu, pēļņu, un, eh, ja mēs to zaudējam, tad eh, tikai mēs varam pazaudēt mūsu labklājību un ekonomikas izaugsmu, ja nebūs tādas kā tirniecība. Tā nav iespēja. Domāju, ka tas ir pašsaprotami, un, protams, ka risināt trūkumus, eh, ir, tas ir jādara tur, kur tie parādās. Jūs eh, pierādījāt šo šī trade enforcement officeru, šo koordinātoru. Tas būs eh, svarīgi, ja tur vajadzētu vairāk sistemātiski raudzieties, kā mēs uzlabotu mūsu tirzniecības uh, nolīkumus, kā mēs novērsīsim šķēršļus Eiropas uzņēmumiem. Tas ir kaut kas, ko mēs jau darām, un es domāju, ka mēs to varēsim darīt vairāk sistemātiskā veidā, vairāk spēcīgi, lai tas tiešām dotu labumu uzņēmumiem. Par, eh, par priekšratifikācijas nozīmi. Jā, es domāju, to vajadzētu dziļāk paskaidrot. Pirmkārt, jums vajadzēja paraucīties, eh, kas ir nepieciešams nolīkumam, lai tas stātos spēkā Bet eh, arī visi šie apstākļi, visi ir jāpaskaidro, jānoskaidro. Un eh, es domāju, ka tieši Eiropas Savienībai, īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kā viņi var gūt labumu no starptautiskās tirdzniecības, uz to ir jāraugās. Tas ir, piemēram, šis eh, tirgus piekļuves portāls, varēs tikt izmantots, tur būs informācija ļoti tādā viegli pieejamā veidā visas Eiropas Savienības valodās, un tur būs galvenais fokus uz maziem vidējiem uzņēmumiem Tas ir darbs, kas ir jāpadara. Tas ir jādara mūsu interesēs, gan ekonomiski raugoties, gan arī aizstāvot mūsu vērtības un mūsu pieju starptautiski. Vai ir arī papildi jautājums no jūsu puses? Jā, liels paldies jums par atbildēm. Jā, man ir jautājums kā es to saskatu, viena veids, kā uzlabot izniecības tēlu, ir tas, ka tiešām godīgi tiktu visiem sniegt labums. Un uh, lai tas balstītos uz starptautisko tirniecību. Komisijas skaitļi 40%, eh, piemēram, sieviešu darba vietas rada eh, starptautiskā tirniecība. Un eh, vajadzētu tāda ekonomika, kas strādā cilvēkiem. Un tā ir tieši jūsu jaunā loma, un, bet lai ekonomika strādā arī sievietēm, tieši ekonomiski. Tur ir jārunā arī par dzimumu līdztiesības sadaļām, lai modernizētu šos nolīkumus, vai tas tā būs vai nebūs. Paldies! Jā, atbilde. Tirzniecība un uh, dzimuma līdztiesības jautājums tā jau ir daļa no TSD sadaļām par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, arī nediskriminācija, bet, uh, protams, ka mums ir jādara vairāk šajā jomā. Mēs, uh, Dīķi, tirzniecība ģenerāldirektorās, mēs jau arī fokusējamies uz sieviešu uh, nozīmi savukārt ir tirzniecībā, arī par preču apmaiņu. Uz to balstās mūsu darbs, mums ir arī novērtējumi un tālākā darbības perspektīva, ņemot vērā, fokusēties gan uz precēm, gan uz pakalpojumiem. Mēs veicam arī dziļāku analīzi par ilgspējības ietekmes novērtējumu. Tāpat arī mēs strādājam daudzpusējā kontekstā strādājam pie Buenas Aireses deklarācija par tirzniecību un sieviešu lomu. Starptautiskā tirzniecībā runājam, tam ir arī veltīti sadaļas, proti par tirzniecību un dzimumu līdztiesību, Eiropas Savienības un Čī, eh, Čīles nolīkumā, asociācijas nolīkumā. Mums arī ir labi piemēri arī attiecībā uz citiem tirdzniecības nolīkumiem. Tā ka tā ir joma, kurā mēs uh, vēl strādāsim vairāk, un tā būs daļa arī no tāda plašāka darba tvēruma, un uh, mēs uh, sagatavosim Eiropas Savienības uh, dzimumu līdztiesības rīcības plānu 21. un 22. gadam, un tirniecība būs ļoti svarīga sadaļa no šī jautājuma. Paldies, nākamais jautājums no Udo Būmana kunga. Paldies, priekšādātāja, vicepriekšādāja kungs, un uh, Komisāra kandidāta kungs, mums jārunā ļoti skaidrā valoda. Mums ir vajadzīga jauna sadaļa Eiropas Savienības tirniecības politikā, un mums ir eh, SDG ir jāieliek centrā, un mums ir vajadzīga arī par to, mums ir jā, jārada paredzamamība, kā uzlabot tirniecības noliekums. Ko jūs saskatāt jūsu instrumentos, kā komisārs par tirniecību? Kāda veida instrumenti jūs izmantosiet, lai uh, šo paredzamību varētu, piemēram, GSP jomā ar partneru valstīm, un uh, bieži vien partneru valsts pat neatceras, ko ir apsolījušas, uh, un vai kas ir uh, konkrētais status, jums jāparaukās tikai uz Āfriku, tur ir 5% no importa mūsu, bet 50% no labumu saņēmējiem GSP. Ko mēs varam darīt, lai uzlabotu šo valstu atskaites spēju izpildīt savus mērķus. Jā, paldies! Jā, par tirzniecības un ilgspējīgas attīstības paredzamību mēs jau diskutējām par to ļoti daudz attiecībā par eksistējošajiem līgumiem. Mums, protams, ir vajadzīga vairāk sistēmiska pieeja, un tādēļ ir šis eh, arī galvenais eh, tirzniecības eh, koordinators, eh, tādā vairāk, lai būtu tāda sistēmiska pieeja, lai būtu tāds viens punkts, kurā iesniegt sūdzības un bažas, kas nāk no pilsoniskās sabiedrības puses, lai būtu tāds ļoti skaidrs ceļš, kādā veidā ir jāizvirza jautājumi, kas attiecas uz eh, valstu sadaļu jautājumiem. Tātad tas ir eh, veids vairāk sistēmiska pieeja ar šo Chief Trade Officer ar šo koordinātoru un kādā veidā mēs to varam virzīt uz priekšu Frankodaš, Francijas eh, un Niderlandes dokuments par to ir sagatavots. Tur ir arī jauna pieeja, un tad būs arī pārskata mehānisms. Mēs to pātrināsim. Šajā rīcības plānā par ilgspējīgu attīstību un uh, mēs uh, izpētīsim ceļus, kā to visu sasaistīt arī attiecībā uz tarifu samazinājumiem par GSP. Mēs eh, pastiprināsim sasaisti ar ilgspējīgu, iekļaujot arī Parīzes nolīkumu pārskatā GSP, eh, GSP nākamajā gadā. Un mēs jau esam gatavi atcelt GSP preferences. Ir jau arī daži piemēri, piemēram, Kambodža, bet eh, viņi tas ir kā tāds pēdējā instance. Ja mēs neesam uh, spējīgi neko uzlabot, ja neesam spējīgi dabūt pienācīgas rezultāts, tad var izmantot šo mehānismu. Mēs šeit runājam par attīstības valstīm, mazāk attīstītām valstīm, un, protams, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par mūsu pieeju, un, protams, tam ir arī sociāla ekonomiskās sekas. Vai e, Udo vēl papildu jautājums? Jā, vēl paraudzīsimies uz SDG 15. Mēs zinām, ka komisija virzīsies uz priekšu ar uh, mežsaimniecības sektoram pieeja. Tas ir svarīgs uh, solis uz priekšu, kādā veidā jūs strādājat uh, Merkosūr, piemēram, jomā ar šo, jo tur ir milzīgas problēmas, ir tīpaši šajā sektorā. Uh, Es dzirdu no kolēģiem tautas partijā, ka viņi bieži vien uh, tā ir piesardzīgi, jūs jau nevarat tur šķiežus uzliekt arī uzņēmumiem un uh, privātiem partneriem. Jā, bet uh, tas taču attiecas tieši uz uh, standartiem nolīgumos. Gribētu atgriezties par šo paredzamību, par izsakojamību, un tas ir ļoti svarīgi, vai tas būtu nodrošināts, vai tur ir kaut, kāds, eh, kaut kāda novērošana, vai arī kā jūs Merkosūrā to varē, grib, grasāties uzlabot, eh, un šo due diligence, šo atbilstošo pieeju, pienācīgo izpēti, lai būtu standārti, it īpaši runājot par mežsaimniecības jomu. Jā, par eh, Merkosūru. Mēs jau diskutējam par to, mēs palīdzēsim koncentrēties uz eh, pirms ratifikācijas saistībām. Tas ir eh, visvairāk reālais veids, kā virzīties uz priekšu, un mēs paraudzīsimies, vai Merkosūra valsts, īpaši Brazīlija, vai tā ir gatava nāk klajā ar ļoti skaidru saistību uzņemšanos šajā jomā. Uh, mē, lai mēs redzam tiešām tādu taustām uzlabošanos eh, attiecībā uz eh, atmežošanas novēršanu. Tālāk par eh, pienācīgās pieejas un izpētes nodrošināšanu. Jā, tur ir obligāts pienācīgās izpētes mehānisms, tas tāds ir spēkā nākamgad, tas ir vēl tāda horizontāla pieeja un par atmežošanu, par deforestalizāciju. Mums ir arī likumdošanas priekšlikums, kā jau es to teicu, ir īpaši tas nodrošinās, eh, ka Eiropas Savienība prasa no tā, ka preces, lai nedrīkst nāk no šādiem eh, apgabaliem, kur ir nelikumīgi izcirsti meži. Tā ka tas ir horizontāls Eiropas Savienības likumdošanas jautājums, un kā jūs zināt, mums jau ir spēkā regulas, lai aizkavētu uh, Eiropas Savienībā, lai nedrīkstētu ienākt nelegāli izsirsts koku materiāls. Tagad tas ļoti horizontāls jautājums. Tas būs svarīgs arī Merkosur kontekstā, un mums ir vajadzīgs tas arī preratifikācijas saistībās, lai sasniegtu tiešām jūtams rezultātus. Lielas paldies! Nākamo jautājumu uzdos eh, Angelika Vincīkā. Viņa ir pieslēgusies eh, mūsu sanāksmē attālināti. Thank you, Chair! Paldies, priekšādātāji! Izpildu eh, vicepriekšādātāja kungs. Vai jūs uzskatāt, ka pastāv drošības riski attiecībā uz strateģiskajām investīcijām dalību valstu līmenī un ka šeit darbojas eh, dažādi um, spēlētāji no ārienes un ka šeit iespējams tiek darīts kaut kas, lai um, panāktu politisku labumu un šādā veidā tiek ietekmēti ļoti svarīgi lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā? Uh, jā, uh, so, uh, the, uh... Jā, jautājums par trešo valstu mm, rīcību. Atgriezīšos pie mūsu tirzniecības instrumentu komplekta. Jau tagad darbojas vairāki elementi, kurus mums vajadzētu stiprināt. Bet, ja runa par šādu uh, Eh, piespiedu rīcību no trešo valstu puses, un tā tad mēs ar to saprotam tādu rīcību no trešajām valstīm, kas notiek ārpus PTO ietvara, būtībā tiek pārkāpti PTO noteikumi. Šeit komisija ir sagatavojusi īpašu instrumentu. Šāds likumdošanas priekšlikums eh, tiks publiskots nākamgad. Tas mums dos iespēju reaģēt darīt to efektīvi un šādā veidā vērsties pret šāda veida darbībām. Nu, eh, dažos gadījumos to varētu saukt par protekcionismu, bet eh, citos gadījumos iespējams, ka mēs eh, redzam šeit mēģinājumu sasniegt konkrētus politiskus mērķus, proti graut Eiropas Savienības vienotību. Tieši tāpēc mums ir jābūt spējīgiem reaģēt pret šāda veida rīcību, un mums ir jābūt gataviem arī aizsargāt uh, nozares un uzņēmumus, pret kuriem šāda rīcība tiek vērsta. Tāpēc arī mums ir vajadzīgs šis eh, tirzniecības instrumentu komplekts, par kuru mēs esam ļoti plaši apspriedušies. Vai jums ir arī papildi jautājums? Jā, paldies! Eh, Starptautiskās tirzniecības loma eh, atvesaļošanās periodā pēc pandēmijas. Par to mēs arī esam sprieduši. Vai jūs esat paredzējuši šeit vispārēju pieju, kā stiprināt mūsu strateģisko autonomiju? Un šeit varbūt ir arī saikne ar kaimietiecību politiku. Jā, patiešām. Diskutējot par atvērto strateģisko autonomiju un spriežot par Eiropas Savienības ekonomikas izturību, uh, Viens, ko esam mācījušies no šīs krīzes, ir tas, ka mums ir vajadzīgas izturīgas piegādes ķēdes. Mums ir jādomā, kā mēs rīkosimies situācijās, kad mēs esam atkarīgi no viena piegādātāja vai no vienas piegādātāja valsts, it īpaši, ja runa par kritiskām precēm, proti eh, Covid-19 eh, kontekstā tās ir medicīnas preces. Tas eh, ļoti iedragā mūsu izturību, un pašlaik mēs strādājam pie uh, ekonomiskās eh, izturības eh, veicināšanas, kur mēs izskatām dažādus variantus. Mēs eh, domājam par krājumu veidošanu, piegādes ķēžu saīsināšanu, ražošanas vietas. Tātad tas ir tāds instrumentu kopums, ko mēs varētu papētīt. Un šeit varētu būt dažādi labumi, pie, Piemēram, ja mēs šīs piegādes ķēdes pietuvinātu, tas varētu nākt par labu arī mūsu kaimiņu valstīm. Bet, protams, mums ir jāsaprot, ka galu galā šos lēmumus pieņems konkrēti ekonomiski spēlētāji. Mums ir jāskatās, kāda būs šī sadarbe starp privāto un publisko sektoru. No Emanuel Morel. Tagad Emanuels Morel, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Komisāra kandidātā kungs, es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka Eiropai vajadzētu būt respektējumai, ja runa par tirzniecības jomu. Nevienmēr tā notiek. Piemēram, šeit mēs varam paskatīties uz Amerikas tiesību ekstrateritoriālu piemērošanu. Pirms pāris gadiem jūs tā skeptiski izteicāties par Irānu un par Amerikas sankcijām. Pēc diviem gadiem, jā, jums bija taisnība, nekādu rezultātu. Kā mēs panāksim, lai mūs respektē? Šeit ir runa gan par suverenitāti, gan arī par ticamību. Otrais punkts. Um, ir kāda lieta, par ko mēs gandrīz nekad nerunājam, proti šī um, nelikumīgā krāpnieciskā prās, pra, prakse, tātad viltotas preces. Šeit ir runa par iznīcinātām darba vietām, te ir runa par MVU, kas bankrotē. Ko konkrēti mēs darām? Uh, Eh, kā mēs mēģinām to novērst vai atklāt? Pašlaik Eiropas Savienība nedara pilnīgi neko. Pēdējais punkts. Jūs pieminējāt eh, šeit SPG. Pirms pāris eh, mēnešiem Eiropas Savienība gandrīz vienprātīgi nobalsoja par Filipīnām, par GSB, par vispārējām preferencēm. Un kas notiks tālāk? Jā, yeah. uh, thank you uh, very much for. Liels paldies par šiem jautājumiem. Pirmām kārtām par ekstrateritoriālo piemērošanu un par sankcijām. Kā jūs zināsiet, tāda Eiropas Savienība neatzīst šādu ekstrateritoriālo sankciju tiesiskumu. Mēs uzskatām, ka tas ir pret starptautiskajām tiesībām. Un tāpat arī mums ir šis eh, bloķēšanas statūts pret eh, dažādiem ekonomiskiem operatoriem. Mēs eh, mēģinām vērsties pret dažādu Amerikas spriedumu īstenošanu Eiropas teritorijā. Mēs atgādinām, ka šeit ir panti, kas ļauj mums arī vērsties pret uh, citiem operatoriem. Mēs uh, mēģinām arī stiprināt Eiropas Savienības uh, izturīgumu attiecībā uz ekstra teritoriālajām sankcijām. Nu, tā būs eh, daļa no mūsu paziņojuma. Mūsu pašreizējais plāns eh, ir publicēt šo paziņojumu decembrī. Tas nozīmē, ka mēs eh, stiprināsim Eiropas Savienības ekonomisko suverenitāti. Mēs vēl īsti nezinām, kādus terminus tieši mēs lietosim, bet konkrēti mēs paredzam iekļaut šādu elementu. Tad par viltošanu. Jā, Tas mums rada daudz bažu. Tieši tāpēc eh, mūsu tirdzniecības nolīgumos mēs mēģinam iekļaut nosacījumus, kas mums ļautu īstenot eh, intelektuālā īpašuma tiesības. Tieši tāpēc mums ir arī vienošanās par eh, geogrāfiskām norādēm, un tieši tāpēc mēs arī mēģinām panākt to, lai mēs varētu sekot līdzi dažādiem sarakstiem. Mēs uh, mēģinām panākt, lai šādi viltojumi neatkārtotos, un mēģinām arī stiprināt uh, intelektuālā īpašuma dialogu ar prioritārajām valstīm, tā skaitā ar Ķīnu. Kā jau es norādīju, lielākā daļa no viltotajām precēm nāk tieši no Ķīnas. Un, protams, mums ir arī uh, tehniskās sadarbības um, programmas ar vairākām valstīm. Un pēdējais par GSP. Ja runa par Filipīnām, tad es noteikti varētu atgriezties pie šī jautājuma, un es domāju, ka Eiropas Savienība noteikti varētu rīkoties. Papildi jautājums Jūs sakāt, ka jau tagad pastāv iespējas uh, vērsties pret viltotām precēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka šie pasākumi nav efektīvi. Mēs redzam, ka um, pašlaik šis skaitlis ir pieaudzis no 3,9% līdz 7%. Un, ja runa par Ķīnu, uh, mēs gatavojamies slēgt investīciju aizsardzības līgumu ar Ķīnu. Mēs zinām, ka ir tūkstošiem fabriku, kas ražo tikai viltotas preces, kura mērķis ir ražot viltotas preces. Jūs sakāt, ka mums ir bijušas veiksmīgas sarunas ar Ķīnu, šeit sacaucos uz uh, Luksmana kunga teikto un mūsu darbu cilvēktiesību jomā. Varbūt mēs varētu iekļaut konkrētu nodaļu par viltotām precēm. Ja mēs paskatāmies, piemēram, kas notiek um, Alibaba interneta lapā, tas patiešām rada bažas par ekstrateritoriālo piemērošanu. Eiropas Savienība maksā vairāk nekā 80% no saviem enerģijas rēķiniem uh, ASV dolāros kā mēs varētu uzlabot eiro starptautisko lomu, jo gal galā mums ir jāskatās, kas notiks tuvākajos gados. Uh, okay, uh, very uh, briefly, well, on uh, counterfeiting. Par viltošanu. Jā, tā nu diena ir ļoti liela problēma. Tāpat arī mums ir jādomā par mūsu ārējo robežu aizsardzību un par uh, muitu. Un intelektuālā īpašuma jomā mums ir uzsākti intelektuālā īpašuma dialogi ar tā saucamajām prioritārijām valstīm. Ķīna pilnīgi noteikti ir šo valstu vidū. 80% no izņemtajām viltotajām precēm nāk tieši no Ķīnas un Hongkongas. Tāpēc tā noteikti ir problēma, un mēs turpināsim izdarīt spiedienu šīm valstīm. Par ASV dolāru un par eiro starptautisko lomu Esmu strādājis pie mm, eiro mm, starptautiskās lomas stiprināšanas jau vairākus gadus. Eh, kā jau es minēju, mēs gatavosim paziņojumu par Eiropas ekonomisko suverenitāti, eh, kur, protams, eiro starptautiskās lomas stiprināšana būs ļoti nozīmīga daļa. Mēs jau iepriekšējā komisijā sagatavojām līdzīgu paziņojumu, tagad mēs skatīsim citas jomas, domāsim, kā mēs varētu veicināt eiro izmantošanu starptautiskajā tirdzniecībā, tāpat arī mēs eh, mēģinām paskatīties, kā to varētu izmantot eh, attīstības sadarbībā, tāpat arī noguldījumos, starptautiskos maksājumos. Mēs eh, strādājam pie dažādiem ceļiem, jo mēs ticam tam, ka eiro stiprāka loma noteikti nāks par labu Eiropai un tas ļaus mums arī daudz veidot valūtu sistēmu. Paldies! Nākamo jautājumu uzdos eh, Karls Puģdemons. Paldies, priekšādātāji! Eh, labdien, Dombrovska kungs! Eiropas eh, tirdzniecības politika noteikti ir lieliskākais ārlietu politikas instruments. Mums ir jāeksportē demokrātija arī visur pasaulē, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi būt konsekventiem un aizsargāt demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības arī pašā Eiropas Savienībā. Mēs, manuprāt, to nedarām pietiekoši. Mēs šeit dzirdām, ka esat apņēmības pilns cīnīties. Es vēlētos uzstāt uz cilvēktiesību nozīmi. Kādus pasākumus Eiropas komisija veiks, lai nodrošinātu, ka preces, kas tiek eh, ražotas vai kuru izcelsme ir saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem, netiktu tirgotas Eiropā un ka tādas arī netirgotu Eiropas uzņēmumi? Uh, okay, uh, thank you uh, for this uh, question. Paldies par jautājumu. Par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas komisijas un Eiropas Savienības viedoklis ir pilnīgi skaidrs. Mums ir jāvēršas pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Es jau pieminēju eh, cilvēktiesību sankciju mehānismu, kas principā jau ir gatavs Eiropas komisijā. Es eh, pats pie tā esmu strādājis eh, šavā pašreizējā kapacitātē, un eh, cerāms, ka Eiropas komisija pavisam drīz būs eh, gatava virzīt uz priekšu šo cilvēktiesību sankciju mehānismu. Un, protams, ka arī tirzniecības politika šeit spēlē nozīmīgu lomu. Tieši tāpēc mēs uzsājam uz sarunām ar mūsu starptautiskajiem partneriem. Mēs vienmēr norādām, ka cilvēktiesības ir jāievēro, un tāpat arī Eh, svarīgākās SDO konvencijas attiecībā uz eh, darba tiesībām ir eh, jāievēro. Šeit, protams, ir runa par piespiedu darbu un par bērnu darbu, kas ir jāizskauž. Es arī pieminēju, ka pašlaik Eiropas komisija strādā pie obligātā due diligence priekšlikuma. Šīs priekšlikums uzliks pienākumu Eiropas Savienības uzņēmumiem uh, izzināt eh, savu eh, vērtības ķēdi, un tāpat arī būs eh, jāpārliecinās, vai šie uzņēmumi neizmanto preces vai izēvielas, kas ir iegūtas pārkāpjot cilvēktiesības. Tas būs vēl viens konkrēts instruments, kā mēs mēģināsim virzīties uz priekšu šajā jomā. Paldies par jūsu atbildi! Konkrētāk es eh, vēlētos zināt, kādus pasākumus eh, Eiropas komisija ir paredzējusi veikt attiecībā uz valstīm vai uzņēmumiem, eh, kur tiek izmantoti, um, izmantota politi ieslodzīto vai um, disidentu vajāšana. Nu, te es nonāku pie tirzniecības un eh, cilvēktiesību aspektā. Šeit patiešām ir konkrēti piemēri. Ja mēs varam konstatēt cilvēktiesību pārkāpumus nu, dažādos formātos, mums ir iespēja reaģēt. Pirmkārt, kā jau es norādīju, mēs eh, neizmantojam preces vai izēvielas, kas ir radītas pārkāpjot cilvēktiesības. Šeit ja tiek piešķirtas vienpusējas tirdzniecības preferences, mēs šīs preferences vienkārši varam apturēt. Tātad mēs runājam par vispārējo preferenču sistēmu un par situāciju Kambodžā, piemēram, un pats pēdējais pasākums ir mēs varam apturēt brīvās irniecības līgumus ar valstīm, kuras pārkāp cilvēktiesības. Šeit mums ir jārīkojas, mums ir jāizdara spiediens uz mūsu partneriem, un vienlaicīgi mums ir arī jāizmanto šie pēdējie pasākumi tikai tad, kad nekas cits vairs um, nav izmantojams. Lielas paldies! Tagad jautājumu uzdos Šons Kelijs. Viņš um, arī pieslēdz mūsu sanāksmē attālināti. Paldies, priekšādātāji! Labdien, Valdi! Lielas paldies! Es ar jūs esmu strādājis kā ar eh, Latvijas eh, delegācijas eh, vadītāju tautas partijā, un, jā, protams, mums ir ļoti žēl, ka Fils Hogans vairs nedarbojas šajā amatā, bet es esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet ļoti labi turpināt viņa iesākto darbu. Jūs esat arī atkārtojis to, cik svarīgi ir īstenot visus tirzniecības nolīgumus. Un tāpat arī jūs uz, uzsvērāt to, cik svarīgi mums ir jaunie tirgi. Es vēlējos uzdot jautājumu par Ķīnu, bet citi kolēģi jau uzdeva jautājumu, un es uzskatu, ka jūs uz to gana labi atbildējāt. Jaunās Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ir tādās kā krustcelēs. Es esmu referents par ASEAN reģionu. Es gribētu zināt, vai šīs tirzniecības un investīciju attiecības eh, kaut kādā veidā attīstīsies. Jūs pieminējāt tādas valstis kā Vietnama un Singapūra. Varbūt ir jums vēl kas piebilstam šajā sakarā? Jā, uh, uh. Jā, paldies. Jūs uzdevāt vairākus svarīgus punktus. Uh, par eh, tirdzniecības līgumu izpildi, par to, kā uzlabot eh, mazo un vidējo uzņēmumu iespējas eh, gūt labumu no tirdzniecības nolīgumiem. Un runājot par sarunām ar ASEAN reģionu valstīm, sarunas turpinās. Mēs turpinām sarunas ar Indonēziju, tāpat arī pieminēja, ka šeit ir uh, vairāki šķēršļi tirzniecībai, ir arī vairāki aspekti, kas neļauj mums turpināt sarunas ar Malaiziju un Taivānu. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu turpināt šo darbu. Mums vajadzētu paskatīties, kā mēs šo situāciju varētu atbloķēt un kā mēs varētu virzīt uz priekšu šīs izniecības sarunas. Pieminēju arī brīvās izniecības nolīgumus ar atsevišķiem reģioniem. Ir uzsāktas sarunas, bet nav panākta saskaņa starp abām pusēm. Un eh, šeit ir vairāki neatrisināti jautājumi. Mēs īsti nezinām, ko šeit vajadzētu iekļaut, jo īpaši ir runa par pakalpojumiem, investīcijām, iepirkumu, tirzniecību un ilgspējīgu attīstību, tad, tad visi šie punkti, kas parādās modernos investīciju nolīgumos. Bet, manuprāt, šis reģions ir ļoti svarīgs, un mēs noteikti turpināsim ar to strādāt. Šon, vai jums ir papildu jautājums? Jā, pavisam īsi. Vēlreiz liels paldies par ļoti skaidro atbildi Dombrovska kungām. Tagad e, sarežģītā Ķīnas jautājuma daļa, protams, ir Taivāna. Un ja ir runa par to, ka mēs mēģinām daudz veidot mūsu tirsniecības līgumus un slēgt eh, līgumus ar tādiem partneriem, kas domā tāpat kā mēs, vai jūs esat domājuši virzīt uz priekšu Eiropas Savienības Taivānas investīciju nolīgumu? Paldies! Uh, Jā, paldies par šo jautājumu. Ja runa par Taivānu, tad mēs jau īstam pieskārāmies. Mēs uh, Mēģinām turpināt ciešu dialogu par investīcijām ar Taivānu, un tikai pirms dažām dienām bija liels Eiropas investīciju fórums, kas norisinājās Taivānā, un to organizēja Eiropas ekonomiskais un tirzniecības ofis. Šajā formā piedalījās 1400 dalībnieku. Tas, es domāju, ļoti labi parāda, ka Eiropas pusē šī valsts interesē. Tagad par um, sarunām par līgumu vešanu. Pats uh, svarīgākais, pati pirmā prioritāte ir pabeigt investīciju nolīgumu ar Ķīnu. Mēs uh, pie tā strādājam, un tiklīdz būs vairāk skaidrības par investīciju nolīgumu ar Ķīmu, un jo īpaši šī līguma saturu, mēs e, turpināsim strādāt un mēģināsim izstrādāt arī atbilstošu investīciju noteikumu kopumu visam šim reģionam. Lielas paldies! Nākamais runātājs būs e, Mareks Belka. Lūdzu. Thank you. Paldies. Man ir divi jautājumi. Viens par Brexitu Vai mēs strateģiski esam gatavi um, izstājai bez vienošanās? Kādi Eiropas Savienībā ir iespējamie scenāriji, ko mūsuprāt apvienotā karalīste varētu darīt? Kādas uh, būs iespējamās seks uz vienoto tirgu, kā mēs varam sagatavoties? Tas ir viens jautājums būtībā. Un otrs uh, jautājums, ļaujiet man tādu filozofiskāku jautājumu uzdot. Uh, par jūsu portfeli, vai precīzāk par eh, to darba apjomu, kas eh, jūs sagaida. Kā komisijas pārstāvs Eirogrupā jums būs jāstrādā ar finanšu jautājumiem, papildus vēl monetāriem jautājumiem, protams, bet eh, netik ļoti ar tirzniecības jautājumiem. Līdz ar to, manuprāt, jums būs uh, ļoti aktīvi jāiesaistās finanšu jautājumos, ko esat darījis līdz šim. Patiesībā jūs uzņemsieties ļoti laikietilpīgu um, tirdzniecības portfeli, bet uh, saņemsiet, uh, tātad saglabāsiet arī vēl savu iepriekšējo portfeli, pat ja jums palīdzēs Magineses kundze. Vai uh, tas varbūt nozīmē, ka jums būs divi vai trīs pilna laika um, amati vienlaicīgi? Paldies par šiem jautājumiem. Par pirmo jautājumu, par Brexitu. Pirmkārt, protams, tas ir abu pušu interesēs panākt vienošanos, panākt to, ka mums ir jo ciešas tirzniecības saites, pie tā mēs šobrīd strādājam, apvienotās karalists darba grupa strādā, uh, Tur um, tirzniecība ir arī aktīvi iesaistīta, un mums ir jāpanāk vienošanās šomēnes, un es ļoti intensīvi pie tā strādāšu. Mēs zinām, kādi ir strīdīgie punkti par vienotiem spēles noteikumiem, ar to saistītie jautājumi zivsaimniecības jautājumu, un uh, tur ir jāpanāk progress, un ir arī vienotā tirgus likuma jautājums, gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija ir ļoti skaidri teikuši, ka um, izstāšanās nolīguma ievērošana ir mūsu nākotnes attiecību priekšnoteikums. Konteksts nav vienkārši, bet mēs pie tā strādāsim. Paralēli ir arī tas, ko mēs uh, saucam par sagatavošanās uh, komunikāciju, sagatavošanās uh, spējas komunikāciju. Uh, Tātad eh, ir dažāda informācija, eh, kas tiek sniegta dažādiem sektoriem attiecībā uz dažādiem um, sarunu rezultātiem. Tātad ir šī sagatavotības komunikācija saga gadījumā, ja nu netiks panākt vienošanās, mēs to neizslēdzam, bet mums vajadzētu strādāt pozitīva rezultāta virzienā. Un otrs jautājums par šo te darba apjomu. Uh, Mana loma kā eh, izpildu vicepriekšsēdētājiem ir nodrošināt koordināciju un strateģiskās vadlīnijas sniegt ekonomikas jomā, un šeit es eh, gribētu teikt, ka tirzniecības aspektu iekļaušana šeit būs tāds papildus pozitīvs aspekts. Mēs daudz diskutējam par to, kā tirdzniecību ielikt tādā plašākā ekonomikas kontekstā Eiropas politiku kontekstā, un šeit mana koordinējošā loma kā izpildu vicepriekšsēdētājam var būt tiešām ļoti vērtīga. Runājot par darbas lodzi. Mēs esam trīs eh, izpildu vicepriekšsēdētāja struktūra, ir tāda pati koordinējoša loma mums ir kā eh, šī amata izpildītājiem un uh, ģenerāldirektoram. Uh, atbildība. Arī manā gadījumā tā bija FISMA, tagad tas būs tirzniecība, trade, un tā pašā laikā būs uh, finanšu pakalpojumu komisārs, kas pie tā strādās. Turklāt tirzniecība jau tagad ir manā klasterī, jau šobrīd es uh, tagadējā amatā strādāju pie tirzniecības jautājumiem, un FISMA arī joprojām būs manā klasterī. Uh, Eh, kur man būs eh, koordinējoša loma kā izpildu vicepriekšsēdētājam. Tā ir tā struktūra, kā eh, mēs strādājam, un līdz šim izskatās, ka visi izpildu vicepriekšsēdētāji tiek galā ar savu darba slodzi, un es noteikti esmu gatavs aktīvi strādāt. Paldies! Paldies, vai ir papildu jautājums? Jā, īs. Ja tas ir uh, mērķis eh, tirzniecību vairāk integrēt ekonomikas politikā, plašākā izpratnē, tad jums būtībā vajadzētu jūsu portfelim pievienot arī rūpniecības politiku. Tad eh, tie būtu četri pilna laika amati. Jā, more... Jā. tas vairāk bija tāds komentārs nekā jautājums, bet kas attiecas uz uh, rūpniecības politika, tad tas ir Bretona kungs, pie, kas pie tā strādā, un tiešām rūpniecības politika arī ir daļa no ekonomikas politikas. Tātad, ja raugāmies uz zināmu politikas jomu koordināciju, tad rūpniecības politikas jomā ir um, sektori, kas ietilpst Vestagaras kundzes koordinācijas pilnvarās un um, cits joms, kas ietilpst manās pilnvarās. Uh, Bet, nu, komisija eh, vēlas īstenot tādu koherentu pieeju dažādām politikas jomām. Ļaujiet tikai pateikt, ka tā nav kritika. Tas vienkārši izrāda manu abrīnu. Perfekt. Perfekti. Un tagad uh, eh, Saskija Brikmonta, lūdzu. Merci, monsieur. Dom Paldies, Dombrovska kungs. Uh, Jūs vairākas reizes atkārtojāt, ka tirsniecības politikai ir jākalpo Eiropas Savienības interesēm, bet jānodrošina arī e, mūsu vērtību un normu aizsardzība. Jūsu priekšgājējiem e, svarīgāk šķita e, noslēgt tirsniecības nolīgums nekā ievērot sociālās vai vīdas normas. Um, nu, lai um, Uh, labāk izprastu, man vajadzētu uh, konkrēts atbildes, vai jūs uh, gribētu sasniegt pozitīvu dinamiku ar Vietnamu, cik ir vēl jāgaida nāves sodi un tā tālāk, lai jūs cilvēktiesību kon, klauzulu, kas ir līgumā iedarbinātu. Jūs runājāt arī par vienpusēju pasākumu iespējamību un aizliegt uh, pieeju vienotiem tirgum uh, produktus, produktiem, kam, uh, kas ir ražoti ar piespiedu darbu. Tātad vai jūs investīciju nolīgumam uzliksiet nosacījumus un paturat iespēju izmantot 11. pasākumus, ja runa par produktiem, kas ir ražot ar piespiedu darbu starpniecību? Paldies! Uh, okay, uh... Labi, liels paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt, jūs minējāt mūsu pievās tirsniecības nolīgumu ar Vietnamu. Protams, uh, mums ir bāžas attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Vietnamā, tā skaitā arī jautājumiem, kas ir saistīti ar preses brīvību, bet mēs redzam arī, ka ir bijis progress pēdējo desmit gadu laikā, uh, jo īpaši sociāla ekonomiskajā jomā, un tas daļēji ir arī pateicoties mūsu iesaistēji. Tātad mēs varam izdarīt ietekmi tikai tad, ja mēs uzturam kontaktus, ja mēs pagriežam muguru un ejam prom, tad eh, mums nav nekādas ietekmes. Jūs arī minējāt, eh, kā eh, tas tā tad ir panākts Es jau stāstīju par eh, pirmsratifikācijas saistībām, kuras uzņēmās Vietnama eh, pirms eh, nolīguma ratifikācijas. Vietnama ir apņēmusies izskaust piespiedu darbu un 2023. gadā ratificēt SDO konvenciju, un tā ir spērusi soļus, pārskatot savu darba likumu, izskaužot bērnu darbu, un tas ir panākts eh, aktīvi piedaloties Eiropas parlamentam un Inta komitejai šajā jomā. Tātad tas parāda, ka mēs varam panākt pozitīvus rezultātus. Tālāk par situāciju Ķīnā. Mēs to jau apspriedām un šobrīd vedam sarunas eh, par mūsu investīciju nolīgumu un būs TSD sadaļa šajā investīciju nolīgumā citu lietu starpā. Uh, kur būs runa par piespiedu darba izskaušanu, un es domāju, ka svarīgs elements būs mūsu likumdošana par um, obligāto rūpīgo izpēti, jo tas uh, liks uzņēmumiem nodrošināt uh, to, ka ir skaidrība, no kurienes nāk preces, nāk izēvielas, lai mēs varētu uh, novērst to, ka mūsu tirgu ienāk šādas preces, kas ir ražots ar piespiedu darbu uh, starpniecību. Paldies! Tagad papildu jautājums. Jā, paldies! Gaidot uh, likumdošanu par uh, obligāto uh, korporatīvo atbildību, es domāju, ka uh, mēs uh, varam tomēr darīt vairāk. Nu, um, jā, mēs rīkojamies līdzīgi kā Vietnama, ir daudz uzņemtas saistības, bet uh, nekas net, netiek daudz darīts. Tātad vēlreiz gribu uzsvērt, ka mūsu um, vērtības netiek ievērotas. Un papildu jautājums par bērnu darbu jūs minējāt uh, to, bet tā ir tāda kā mantra, kas tiek uh, um, atkārtāta kopš šī sasaukuma sākumā, um, nulles tolerance bērnu darbam, bet mēs vēl gaidām, kad tiks īstenota likumdošana, vai mēs nevarētu aizliegt importēt produktus, kur tiek izmantots bērnu darbs. Paldies! Uh, well, uh... Jā, es piekrītu tam, ko jūs sakāt, ka tās ir jomas, kurās ir nepieciešams papildus darbs un uzlabojumi, bet vēlreiz mēs spēsim panākt uzlabojumu šajās jomās tikai tad, ja uzturēsim aktīvu kontaktu, komunikāciju ar šīm valstīm. Neko daudz nevaram panākt valstīs, kurās neiesaistāmies. Tirzniecības politika ir svarīgs elements, un esmu apņēmīgs strādāt pie tā, lai tirzniecības politika uh, um, varētu spēlēt, spēlēt šeit spēcīgāku lomu, uh, līdzīgi kā jūs teicāt, tā tad uh, neļaut ienākt mūsu tirgu um, precēm, kurās izmantots bērndarbs vai piespiegdarbs, bet tirzniecība nav vienīgais instruments. Šeit ir jārunā par tādu plašāku ekonomisku iesaisti. Uh, tirzniecībai ir spēlējama sava loma, tā ir sava uh, pilntiesīga loma, šajā uh, jomā un esmu gatavs strādāt pie tā, lai tirzniecības politikā būtu uzstājīgāk šajos cilvēktiesību jautājumos. Paldies! Un visbeidzot, uh, Līsijas Hraina Makera. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem, paldies jums, Dombrovska kungs, ka ieradāties. Es gribēju pajautāt par digitālo tirzniecību, jo es uzskatu, ka mēs kā vērtību savienība un lielākais pakalpojumu ekspertētājs mums, kā Eiropas Savienība, vajadzētu noteikt standartus starptautiskos nolīgumos par digitālo tirzniecību. Mums vajadzētu nodrošināt, lai ES netiek atstāta novārtā, kad ir runa par jaunajām tehnoloģijām, un lai mēs nebūtu spiesti sekot vienkārši citu noteikumiem. Tātad mans jautājums ir, ko mēs no jums varam sagaidīt šajā jomā, vai esat uh, gatavs? Uh, padarīt ES par globālo līderi, nosakot digitālās tirsniecības standartus globālā mērogā. Un vai tas būs daudzpusējā līmenī eh, vai arī privās tirsniecības nolīgumos, kā tas ir darīts nolīgumā ar Japānu? Paldies! Jā, paldies par šo jautājumu. Varbūt ļaujiet man sākt ar eh, to, ka atkārtošu, ka mums ir e, jāsaglabā spēkā mūsu vispārējā datu aizsardzības regulējums un arī personas datu aizsardzība. Tātad tas nav tirzniecības nolīguma sarunu temats vispār, par to mēs vispār nediskutējam. Tātad to es e, pateicu, un mums noteikti ir e, jāiesaistās digitālajā tirzniecībā. Tas ir jādara PTO e-komercijas sarunu ietvaros, to es arī teicu savā ievadrunā, tā būs viena no prioritātēm. Mums ir vajadzīga digitālā tirzniecība, ir e, vajadzīgas e, pārrobežu datu plūsmas arī ES uzņēmumiem, jo īpaši Eiropas Savienības digitālās darbkārtības kontekstā, kuru mēs arī virzām uz priekšu. Daži svarīgi aspekti, kā mēs e, pie tā strādājam, kā mēs to uh, skatām PTO, ir tas, ka mēs uzskatām, ka brīvai datu plūsmai ir jātiek nodrošinātai um, valsts drošība, val, sabiedriskā kārtība, varbūt uh, ierobežojumu iemesls, bet ierobežojumi ir jāatbilst starptautiskajām saistībām. Un uh, kā komisārs es turpināšu uzraudzīt uh, un uh, pētīt šādus uh, ierobežojumus trešajās valstīs. Uh, Šīs diskusijas ir eh, jāīsteno neskarot Eiropas datu aizsardzības likumdošanu. Tātad tas ir tas, kā mēs eh, pieejam e-komercijas sarunām PTO eh, līmenī. Divpusēji, jā, divpusēji mums ir digitālās tirzniecības sadaļas. Sarunās tiek šie punkti pacelti. Varu minēt, piemēram, uh, Jaunzēlandi un Austrāliju. Šajās sarunās tie ir aktuāli jautājumi, un te nav droši vien tik daudz runa par preču tirzniecību, ņemot vērā geogrāfisko attālumu, te būs vairāk runa par pakalpojumiem, un šeit digitālais aspekts ir uh, svarīgs, un tur jāraugās, kā šos jautājumus varēsim risināt divpusējā kontekstā. Papildu jautājums, jā, paldies par jūsu atbildi. Papildus personas datiem to varbūt eh, noliksim malā, bet viena no valstīm, kur sadarbība digitālajā jomā būtu svarīga, ir ASV, kā jau Ursula Fonderlajena teica eh, savā runā par Eiropas Savienības eh, stāvokli. Mums ir vajadzīgs jauns sākums ar veciem draugiem. Uh, un te viņi domā ASV, kā jūs strādāsiet aktīvāk pie pozitīvākas darba kārtības tirzniecības jomā ar ASV partneriem, jo, manuprāt, šeit ir liels potenciāls, kas paliek neizmantots mūsu attiecībās ar ASV. Kad runājam par digitālo tirzniecību, vai jūs plānojat arī strādāt pie plašākas un padziļinātākas sadarbības ar ASV? par digitālo tirzniecību un uh, jaunajām tehnoloģijām, kā piemēram mākslīgais intelekts, jeb MI, vai tā, citiem jautājumiem. Jā, paldies! Tas ir viens no tematiem, pie kā mēs sadarbojamies ar ASV, to mēs paredzam mūsu sadarbībā digitāli. Um, Digitālajie pakalpojumi, mākslīgais intelekts, ko jūs minējāt, šobrīd no komisijas puses mēs uzturam kontaktus ar ASV valdību par ideju par ASV un ES uh, um, Tirzniecības un tehnoloģiju padomi, kur mēs varētu strādāt pie pastiprinātas sadarbības šajās jomās. Protams, ka šeit ir arī problemātisks jomas, kā piemēram, kur un kā uh, digitālos pakalpojumus aplikt ar nodokļiem. Pie tā uh, tagad tiek strādāts uh, SAU kontekstā. Uh, bet tā kā nav starptautisku vienošanos, tad mēs esam gatavi piedāvāt savu ES līmeņa priekšlikumu, jo ekonomika digitalizējas, digitālie uzņēmumi eh, maksā tikai trešdaļu no fizika, fizisko kompāniju uh, nodokļu apjoma. Tātad mums ir jādomā par šo te nodokļu jautājumu digitālajiem uzņēmumiem. Un mums ir arī lielas bāžas par ASV um, lēmumu uzsākt 301. Uh, sadaļas izmeklēšanas pret virkni OS uzņēmumu. Mēs domājam, kā tātad uh, spērt pretsoļus. Um, um, piemēram, SAO kontekstā varētu domāt par starptautisku likumdošanu. Mēs esam gatavi sadarboties ar ASV šajā jomā, kā jau es teicu, šajā padomē, bet ir arī tādas jomas, kam būtu jāpievērš uzmanība. Paldies! Lielas paldies! Tagad uh, tuvojamies uh, šīs te uzklausīšanas beigām. Jautājumu krustugunīs bija Dombrovska kungs. Tagad dod jums vārdu noslēgumu vārdiem. Maksimāli 5 minūtes. Jā, uh, honorable. Uh... Jā, priekšādātāji. Cienījamais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie deputāti, pirmkārt, eh, liels paldies par jūsu vērojumiem un jautājumiem. Paldies par iespēju uh, ka es varēju šeit stādīt priekšā par Eiropas Savienības eh, starptautiskās tirniecības eh, rīcies plānu, un eh, es ceru, ka es varēju prezentēt šo plānu, kas gūs ne tikai jūsu atbalstu, bet pilnu jūsu līdzdarbību. Un es tiešām absolūti, ka es ļoti cieši sadarbošos ar jums termiņš, lai uzsākt šo darbu, ir ļoti skaidrs, ir sabiedrības konsultācijas par tirniecības politikas pārskatīšanu, ir 15. novembris. Un uh, kad mēs būsim pārskatījuši šos finansējumus, tad es atgriezīšos pie jūsu komitejas, diskutēšu par to ar jums, un uh, jūs tāpat būsiet iekļauti komisijas uh, paziņojumā. Tas uh, būs 2021. gada sākumā tiks publicēts, un šis paziņojums būs, tur būs noteikti cenzības politikas virzieni, lai varētu risināt problēmas, atbildēt uz izaicinājumiem nākamajās desmitgadēs Eiropas Savienībā, lai būtu zaļa. Uh, šī politika. Un uh, tas nav vienkārši uzdevums. Mēs tiešām ar tādu lielu apņēmību ķersimies tam klāt. Eiropas Savienība ir uzticams globāls līderis, uh, kas uh, piedāvā godīgu tirzniecību, un Eiropā ir uzticams partners, bet tā valsts ir pieraduši pasaulē. Tādēļ mums vislabākais tīklus ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem, brīvās tirdzniecības nolīgumiem visā pasaulē. Un tas būs sniegs arī vairākas uh, iespējas Eiropas uzņēmumiem nākamajos gados Eiropas uzņēmē, tīpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ mēs arī esam apņēmušies uh, izpildīt mūsu klimata un ģeopolitiskās prioritātes. Eiropas globālā līderība nav tikai ar mērķi pievērst uzmanību šiem galvenajiem uzdevumiem mēs uh, esam tiešām guvuši konkrētus panākumus un uh, mēs esam atraduši kopēju interešu jomas. Tādā veidā mēs varam veidot uh, savienības koalīcijas ar PTO un risināt globālas programmas, jo globālas problēmas ir pelnījuši globālas risinājumus. Tādā veidā mēs varam strādāt kopā, lai sasniegtu pareizes nolieku mērķus un uh, ilgspējīgas attīstības mērķus. Un arī ļoti svarīgi tas ir arī, kā mēs varam sasniegt uh, tiešām arī tādu ilgspējīgu attīstību no Covid-19. Cienījamie deputāti, es tiešām priecājos, ka varēšu strādāt kopā ar jums, lai varētu veidot šādas globālas, vispārīgas attiecības visā pasaulē. Uh, Mums ir jādzīvina transatlantiskās attiecības, eh, kad Eiropa un apvienotās eh, valstis ir jāatrod kopēji mērķi. Mums ir arī tāda zinēja spēka, lai mēs panāktu pozitīvas globālas izmaiņas. Mums ir jāsādā ar Ķīnu pie globālas nozīmības jautājumiem. Tajā pašā laikā ir eh, jāizlīdzina spēles noteikums ar mums. Uh, Un mums arī viss eh, tuvākiem kaimiņiem, austrumos un dienvidos ir jāstrādā, tāpat ir jāfokusējas arī uz mūsu kaimiņu kontinentu Āfriku. Mums vajadzētu arī uzsvērt mūsu aizsardzības spēju un eh, lai tiešām arī varētu īstenot mūsu prasības, mēs sevi arī jāaizsargā. Mums ir jābūt no vienas puses atvērtiem, bet atvērtība vienmēr tā ir jābūt eh, arī. Uh, sasaistītē ar godīgumu. Mums ir eh, jāpalielina mūsu pretestības spēju, strateģisko autonomiju, un mēs to varēsim sasniegt strādājot kopā. Lai noslēgtu, cienējamie deputāti, šis ir ļoti izaicinošs laiks, bet uh, es uh, turpināšu nodrošināt uh, šādu spēcīgu vadību. Es, kad es biju Latvijas premjerministrs, tad val, valstī vajadzēja uh, tikt pāri globālajai finanšu krīzē. Un es kļuvu par Eiropas eh, komisijas vicepriekšsēdētāju eh, laikā, kad mums vajadzēja nodrošināt mūsu kopīgo valūtu un tirgu, lai mēs varētu aizsargāt mūsu cilvēkus. Un šodien es gribētu aicināt jūsu iespēju, lai mēs strādājam pie kopā pie mūsu kopīgās starptautiskās tirniecības politikas tādās nedrošos laikos. Man ir uzdevums to veidot eh, dinamiski un Eiropai ir vajadzīga šāda starptautiskās tirniecības rīcības programma. Kopā mēs to varēsim sasniegt. Paldies! Thanks a lot! Lielas paldies vicepriekšādātājiem Dombrovskim. Un uh, Negaidot nemaz koordinatoru sanāksmi, es personīgi vēlētos pateikties jums par to, ka jūs sniedzāt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Nevienmēr tā notiek. Liels paldies par to! Koordinātori tiksies eh, pulkstens 17. Eh, un mēs eh, diskutēsim par uzklausīšanas rezultātiem. Sēdes lēdz, paldies!